Mes chers collègues, mesdames, messieurs, Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim mūsu darbu. Sākam šodien sēdi. Mēs šodien strādājam zālē, kas eh, parasti eh, tiek izmantota samierināšanās eh, sēdēm. Un no tā izriet tas, ka budžeta komitejas priekšsēdētājs Uh, sēž vienā un tajā pašā līmenī, kā visi mm, locekļi, un tas, protams, ir ļoti nepatīkami, un bez tam nav arī laika, uh, nav pulksteņa, līdz ar to nezinām, cik ir laiks. Bet nu visādi citādi strādājam parastos darba apstākļos. Jūs redzējāt darba kārtību. Es jums piedāvāju pievienot uh, punktā citi jautājumi vienu punktu, par kuru gribētu uh, uzklausīt jūsu uh, budžeta komitejas locekļu viedokli, un tas ir par humāno palīdzību Sīrijai. Tas ir uh, jautājums, kuru AFET priekšsēdētājs lūdzu uh, ierosināt, un to mēs varēsim izdarīt uh, mūsu darba noslēgumā sēdes noslēguma daļā. Ja nav citu piezīmu, tad piedāvāju atzīt to, ka darba kārtība ir pieņēma. Tagad otrais punkts priekšsēdētāji paziņojumu. Tas arī ir Kobu ņūs dokumentā ies, izvērtēts nekāda citu jaunuma nav. Trešais punkts protokola apstiprināšana sanāksmē, kas 24. aprīlī notika, ja nav nekādu piezīmju kas tiktu iesniegta līdz mūsu šodienas sēdes beigām, tad uzskatīsim, ka mm, protokols ir pieņemts. Tagad varam pievērsties nekavējoties ceturtajām kopīgo, ceturtajām punktam 4, 5, 6, 9 un 10. Nu, tā tad aktuālā situācija No vienas puses finanšu, daudzgadu finanšu schēma. Tāpat budžeta grozījums 2013. gadam. Es ļoti ātri pastāstīšu, kāda ir situācija, un to varēs tad papildināt vai grozīt. Un dažādie referenti varēs to izdarīt. Tātad katrs no jums zina, ka Eiropas parlaments 13. martā savā rezolūcijā ļoti skaidri ir pateicis un daudzkārt arī gan publiski, gan arī privātās sarunās uzsvērs uh, šo viedokli. Es pats esmu par to runājis, arī parlamentu priekšsēdētājs vairāk kārt par to ir izteicies. Mēs esam teikuši, ka vienošanās par daudzgadu finanšu schēmas vienošanās būs tāpat arī saistīts. Nē, nu, protams, ka tas būs atkarīgs no satura kādas būs sarunām un kāda būs secinājuma pēc šīm sarunām. Tā tad runa ir par papildu eh, maksājumu apropriācijām 2013. gadam, un ja papildu maksājumu 2013. gadam tiks skatīti, tad jāuzsver divi dažādi temati par šo jautājumu runājot. Pirmais, tas ir uh, budžeta grozījuma projekts numur viens. Horvātijas iestājas finansējums un Eiropas uh, politikas īstenošana Horvātijas labā uh, uh, sākot no 1. jūlija šogad un arī budžeta grozījuma projekts numur 2. 11 miljārdi 200 miljoni ir komisijas priekšlikums, lai maksātu atlikušos maksājumus 2012. gadu un arī lai finansētu uh, 2013. gada maksājumu uh, saistības, kas ir tikpat saistības. Un uh, tas parasti tā ir uh, septiņu gadu perioda uh, beigās. Pēc ļoti daudz skaitlīgiem divpusējiem kontaktiem, kādi ir bijuši, un arī saskaroties ar uh, dažādiem jautājumiem, un uh, arī komisija ir. Uh, un tāpat arī īrijas prezidentūra ir šo saistību atzinusi proti 2013. gada budžets un daudz gadu finanšu schēma 1420. Ir bijis sēde, tāds tā kā mini uh, galotņu tikšanās. Uh, tikšanās 324. pāns līgumos par ES darbību paredz šādu iespēju, iespēju pagājušu nedēļu. Tā notika uh, uz to uh, ielūdza uh, komisijas priekšsādātājs, piedalījās Šulca kungs un arī es paši, īrijas uh, uh, prezidents un arī ministrs Gilmors. Mēs tikāmies, lai mēģinātu atrast kompromisu, kas ļautu sākt paralēlas sarunas par diviem jautājumiem. Šis kompromiss tika rasts pagājuši nedēļa. Tas paredz uh, jūs saņēmāt rakstveida protokolu, tas paredz, ka padome, lai parādētu, ka tā nu, ir sapratusi parlamenta bāžas un ka īrijas prezidentūra arī dala šo viedokli, padome apņemas rast finansējumu līdzekļus nepieciešamajiem papildu maksājumiem 2013. gadā ar noteikumu, ka tas būs divās daļās. Pirmā daļa nekavējoties 7 miljardu, 7 miljardu 300 miljonu apjomā un pārējie līdzekļi vēlāk. Vienošanās par otru maksājuma daļu notiks simultāni ar daudzgadu finanšu schēmas pieņemšanu. Un atcerēsieties, ka šādā izpratnē budžeta komiteja tieši tāpat arī pieņēma politisku rezolūciju, un tas skar budžeta grozījumu projektu numur divi, tāpat arī budžeta grozījumu projektu numur viens. Iekļaujot rezolūcijā numur divi apstiprināšanu ar mūsu piekrišanu, par divu uh, daļu principu, sākot no tā brīža, kad šīs divas daļas uh, uh būs saistītas ar noslēgumu protokola 7,3 miljārdi un, protams, arī pap, šis papildu maksājums 7,3 miljārdi pirmajā daļā. Tas tiks veltīts parlamenta prioritātēm, kas saskan ar komisijas prioritātēm, ka tās tiks ievērotas un tās nebūs tikai padomas prioritātes. Un sākot eh, ar šo brīdi, pagājuši pirmdien, šīs nedēļas sākumā mēs varējām noturēt pirmo trilogu par eh, daudzgadu finanšu schēmu. Šī sēde bija samērā īsa, jo īrijas eh, prezidentūra ieradās ar novēlošanos saistībā ar tehniskām transporta problēmām. Nu, pusotru stundu. Un uh, diskusijā parlamenta diskus, uh, puse un, un referents, uh, viņiem bija, bija iespēja kādas, kāda ir, pasvert, uzsvert, kāda ir parlamenta pozīcija par tiem punktiem, par kuriem notiks sarunas. Šie punkti ir sekojošie elastīgums pārskata klauzula uh, vidusdaļā, pašu resursi, budžeta vienotība un, uh, protams, skaitļi. Skaitļi, protams, skaitļi. Mēs uzsvērām uh, pieminēt šo pēdējo punktu, jo kopš dažām nedēļām ir vērojama tāda tendence, kas ir uh, nu, visur, arī citās institūcijās un dažkārt arī mūsu pašu parlamentā vērtēt to, ka nu, katrā gadījumā skaitļi, eh, par kuriem padomu ir eh, izteikusi, ka nu, šie skaitļi ir burtiski tā kā akmenī cirsti. Nē, nē, tā nav. Par visu var diskutēt. Par visu var diskutēt. Tas nenozīmē, ka parlaments uh, nu, sāks kārdarbību visā frontē, bet 13. Eh, mārsa rezolūcijā tas, kas eh, skar 4. paragrāfa skaitlis, ja pareizi atceros, tad parlaments ir teicis tādas dažādas lietas, un ir divas skaitļu kategorijas eh, - globālie griesti, maksājuma saistības un sadalījums un sadalījums starp maksājumu kategorijām, maksājumu rubrikām, starp pozīcijām un tā ir arī sekas uz sadalījumu uz dalību valstīm. Un daži elementi šajā sadalījumā nav atkarīgi no sarunām, proti par budžeta ietvaru, bet tās ir atkarības no sarunām un no uh, risinājuma, kāds ir saistāms ar uh, dažādajām politikām. Lauksaimniecības kohēzijas pētniecības uh, jomā tās ir uh, līdzekļu intensīvas un ir iespējams, ka parlaments, kas uh, sāk sarunas uh, par uh, šo politiku saturu un uh, Uh, finansējumu piedāvā atšķirīgu uh, finansējumu, pie kur tad strādā padomu. Tātad, nu, mūsu, teiksim, domas ir tādas, ka mēs varētu uh, ieviest šos sarunu tematus par skaitļiem. Mēs visu to atgādinājām un arī padomēji, īrijas prezidentūrai esam mm, iesnieguši uh, projektu par daudzgadu finanšu sēmas uh, īstenojumu un arī starp institūciju vienošanās projektu, kas atbilst parlamenta pozīcijai. Šie teksti ir uh, izstrādāti, uh, referenti tos ir izstrādājuši un nosūtījuši arī jums stundu pirms mēs tos esam īrijas prezidentūrai un komisijai iesnieguši. Nu, tas notika pirmdien. Un esam vienojušies noturēt otru sēdi triloga līmenī un formāli triloga līmenī 28. maijā. Bet tā kā nu, laika ir maz, jo kopējais trīs institūciju mērķis ir virzīties uz priekšu tik tā, cik iespējams īrijas prezidentūras laikā, tātad, nu, sākot no šī brīža līdz jūnija beigām, lai sasniegtu, nu, cik iespējams tādu uh, vienošanos uh, īrijas prezidentūras beigās uh, vai vismaz vasarā. Un mums likās, ka mums vajadzētu pātrināt drīzāk darba ritmu, jo darbi ir sākušies vēl, uh, tā, uh, to iemeslus mēs zinām, un mūsu referenti uh, teica, ka ir pieejami uh, jebkurā brīdī un praktiski eh, eh, visu nākošo nedēļu Strasbūras eh, sēžu laikā, lai tiktos ar komisijas un padomas pārstāvjiem. No padomas puses šīs sagatavošanās sēdes ir plānotas tādā līmenī, kas tiek vērtāts kā tehnisks, nu, tie ir um, ierēģi, Un parlamentā savukārt kontaktgrupa tikās šodien no rīta, tas bija mēs esam sprieduši. Un es esmu norādījis uz to Gilmoru kungam ministram, kas to ir saprats un arī redzējis, ka šie sagatavošanās darbus vajadzētu um, politiskā līmenī īstenot mūsuprāt, tie ir referenti. Nu, protams, komisijā un arī. Uh, padomē jānolemj, kas ir, viņu, kas, kas ir viņu pārstāvji, kuriem ir politisks mandāts, lai varētu vest sarunas un politiskas, pieņem politiskas lēmumus ar mūsu uh, pusi. No otras puses mēs uh, pilnībā uzticamies mūsu sekretariāta uh, un administrīvo darbinieku komandai, bet par tiem punktiem, kurus es uh, Eh, pieminēja, tie ir ļoti politiski punkti. To tehniskais skaidrojums būs komplekss, un tādēļ mums būs eh, nepieciešama mūsu darbinieki ierēģi, bet visi lēmumi par politiskiem eh, lēmumiem, kad jābūt klāt, ir referentiem, tas ir skaidrs. Nu, tā ir tā darba bāze, par kur esam vienojušies. Un papildus tam mēs esam. Uh, konstatējuši, ka ir ļoti tādas plašas pretrunas. Tas bija otrdien aizvakar. Ekofins runāja par budžeta grozījumu projektu numuru divi. Finanšu ministri pilnībā neievēroja to, par ko esam vienojušies 324. palādām tikšanās reizē tas tā arī iepriekšējā tikšanās reize. Mēs vienojamies, ka papildu uh, maksājumu saistības tiks divās daļās uh, saņemti. Pirmā daļa 7,3 miljārdi, otra daļa tās uh, uh, apjomu vēl uh, konkretizēs uh, nu, līdz 11,2 uh, miljārdu apjomām. Um, Uh, un saistībā ar daudzgadu finanšu schēmas parakstīšanu. Finanšu ministru uh, skaidrojums ir tāds, ka mēs esam gatavi paaugstināt uh, maksājumu saistības 2013. gadā. Mēs piekrītam tam, ka varbūt ka 7,3 miljārdu vai pat vairāk ir nepieciešams. Mēs esam uh, piekrituši, ka 7,3 miljārdi tiek piešķirti daudzgad finanšu schēmas parakstīšanas brīdī, un ja ir papildoli, kas ir vajadzīgs, tad redzēsim oktobrī. Bet nu, tas nav tieši tas pats. No vienas puses 7,3 miljārdi, lai pabeigtu, respektīvi sāktu daudzgad finanšu schēmas sarunas, Un šeit mēs redzam 7,3 miljārdu, lai to pabeigtu. Nu, tas nav tas pats nu, negatīva uh, tāda nostāja, nu, gluži pretēji. Kontaktgrupa tikās karā sanāksmēs, un mēs pieņēmām lēmumu, nu, nereaģēt negatīvā veidā, bet tajā pašā laikā nebūt arī naiviem. Tātad mēs a, turpināsim tāds, kad finanšu schēmas a, sarunas tādos apstākļos, kā ir domāts non-stop sanāksmes a, referentu līmenī ar a, viņu partneriem citās institūcijās. 28. maijā formālo trilogu un sagatavosim arī a, darba sadalījumu trilogiem jūnijā. Nu, manā skatījumā būs a, vismaz divi papildus trilogi, varbūt trīs nepieciešami referenti mums pateiks, vai tas tā ir. Un vakar vakarā ministram Gilmo, Gilmoram telefoniski teicu un arī rakstveidā apstri, apstiprināšu. Esmu sastādījis vēstuli kopā ar prezidentu Šulcu un tā tiks nosūtīta šodien un, protams, ka visiem tiks izsūtīta arī kopija. Un mēs atgādināsim, ka tik tālu, cik tas ir maksājums saistības 2013. gadām, tā ir sinekvanon. Uh, pozīciju parlamentam, lai dotu savu piekrišanu daudzgad finanšu schēmai, un ECOFIN secinājumi ir pretēji tam, kas ir uh, bijis teikts un uh, kāds kompromiss ir bijis sasniegts ar īrijas uh, premjerministru un uh, pagājušā nedēļā sasniegto vienošanos ar vispārējās, vispārējo lietu padoms uh, priekšsādātāju. Ir nepieciešams, lai īrijas prezidentūra pieņemtu lēmumu, vai tā uh, lē, vēlas, ka uh, dokuments tiktu parakstīts uh, vai līdz 15. oktobrim visvēlāk. Un uh, līdz ar to tas ir tas, kas uh, mums būtu uh, jāpieņem. Uh, mēs šīs paralēlās sarunas no vienas puses maksājam un daudzgad finansējam no otras puses. Un runājot par budžeta grozījumiem numur viens, ar to ir šīs problēmas. Par šo jautājumu runājot, vai tas, ko esmu stāstījis, vai referenti grib izteikt piezīmes par šo jautājumu? Reimers, nē. Ivailo nē, Žans Luks nē, Anna nē. Nu redziet, kā tas viss darbojas. Nu, burtiski tā tā Staļina sistēma. Priekšsēdētājs runā, referenti klusē. Nē, nu, jūs zinat, ka tas ir joks. Mēs strādājam visi komandas garā un liels paldies visiem referentiem un paldies arī mūsu darbiniekiem un mēs to visu darbam arī, nu, tā ļoti labi saprotam sapratnes eh, um, kontekstā ar uh, eh, priekšsētāju Šulcu. Durāns Konze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs jau dažas tādas ziņas esam dzirdējuši, bet gribu uzsvērt arī to, ko jūs jau teicāt. Eh, un gribu uzsvērt to, ka padomas pusē attieksme ir tāda. Protams, ka ir jāturpina strādāt, es pilnīgi jums piekrītu, bet attieksme ir tāda, ko ir grūti akceptēt. Uh, Proti tie uh, noteikumi, kādas mēs izvirzījām, viņi tiem pārliek uh, prioritāri savējos. Un, manuprāt, tas ir nu, neveiksmīgi. Padoms pārstāvji ir šeit, un es domāju, ka šādā veidā rīkoties, tas parāda uh, tādu sliktu gribu no padoms puses, uh, lai būtu atklātas un uh, godīgas. Uh, nu, tiešas un atklātas sarunas. Nu, Tā ir tā pirmā lieta, un mums būtu ārkārtīgi uzmanīgiem diskusijās ar viņiem. Tagad diskutējot par summām, mēs runājam par 7,3 un atgādināšu to, un ka paras, nu, tas parastais cipars ir 16,2 un 7,3 ir pirmā daļa un otrā daļa nāks, bet otrā daļa līdz 11,2 nu, nenosadz to deficītu, ar kādu mēs sāksim, ja šo ietvaru mēs adaptēsim. Un deficīts ir bijis pietiekami liels, un mēs zinām, ka viss tas, kas nav samaksāts, 210 miljārdi jau ir uzkrājušies, dažas lietas tiek samaksātas, un dažās vienkārši tāda administratīva kamerēšanās. Trešā lieta, es domāju, ka redzēsim, cik daudz trilogu būs. Uh, jums nepieciešama, bet tajā pašā laikā es domāju, ka steiga ir slikts padomdevējs šajā jautājumā. Un vēl es gribu teikt, ka mēs ļoti nopietni strādājam, bet uh, izmantojam to laiku, kas ir nepieciešams, uh, raugoties arī uz uh, padomas viedokli. Un situācija ir tāda, ka mums ir nepieciešama nu, tāda strikta pozīcija sarunās ar padomu. Nu, tās bija manas piezīmes par šo ietvaru, kas ir drīzāk satraucošs, un arī tas raksturo to situāciju, kādā strādāsim nākošo nedēļu laikā. Paldies, paldies, Izabela. Es pilnībā piekrītu jūsu uh, sajūtām. Citas piezīmes nav izteikts. Ā, nē, Salvadors Garīga grib uzstāties bet viņš diskutēja ar kaimiņu. Salvador, lūdzu. Sí, gracias, presidente. Sim... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai paust mūsu atbalstu. Un proti, tā ir pozīcija, kuru jūs tikko izklāstījāt. Mēs to atbalstām un vēlreiz gribētu uzsvērt, ka mēs uh, Tātad neesam parlamentārieši no Marsa un ministri nav no Venēras. Mums visiem ir jāiestājas taču par vienu un to pašu, par taupību, par budžeta konsolidāciju nacionālajos budžetos un uh, no Eiropas parlamenta puses mums ir jāiestājas par kopēju vienotu budžeta a, turpināmību. Tās ir 28 dalībvalstis, kuras tas skars turpmākajos septiņos gados. Priekšādātāja kungs, tāpēc man nepatīk šī a, konfrontācijas dinamika sarunās, tātad a, viņi vienā pusē, mēs otrā pusē. Tā vietā mums vajadzētu censties rast kopīgu pozīciju, Un šajā kopīgajā pozīcijā um, mēs taču jau bijām panākuši diezgan pieņemamu vienošanos starp trījiem priekšsādātājiem, proti uh, budžeta grozījumu skaitļi, kurus uh, bija izstrādājusi budžeta ģenerāldirekcija. Par to taču mēs bijām vienojuši, vienojušies, bet uh, ECOFIN paziņojumi diemžēl nav pietiekami. Uh, un tur ir paredzēts vēl daudz, vajadzīgs daudz darba. Padomē mēs zinām, ko tas nozīmē. Tātad šajās diskusijās, kas notika, viņi panāca vienošanos par 7,3 miljardiem eiro. Bet, ja mēs e, meklējam e, šajos e, ekofina secinājumos, pat tad mēs nevaram atrast šo te kompromisu, ka viņi pieņem to, ka jānosēd šie 11,2 miljārdi. Vienīgā institūcija, kas sniedz šos pareizos skaitļus, 2013. gadam 11,2 miljārdus, un tā, tā, tas ir izējas punkts, bet mums vēl ir iespējas sarunām Un mēs eh, lūdzam jūs, kā mūsu komitejas priekšsādātāju, bet eh, lūdzam arī Giovanni Lavija, kurš ir referents, viņš gan nav klāt, bet mēs jūs lūdzam vēl šīs nedēļas laikā, eh, es domāju, ka tāda iespēja vēl pastāv, ehm, jo būs budžeta padome, lai šis ekofina paziņojums tiktu grozīts, lai šajā paziņojumā pavisam skaidri tiktu atspoguļots ka par šiem 11,2 miljārdiem eiro um, panāk vienošanos un tad tiktu nosakti izdevumi. Tas ir tas, kas trūkst padomas secinājumos un paziņojumā, un tas mums ir vajadzīgs. Nu, noteikti būs vēl uh, tālāka lietu attīstība padomas nostājā, jums arī ir saruna mandāts, bet ir ļoti svarīgi, lai sarunas par uh, Eh, daudzgadu finanšu schēmu, kur mums eh, ir mandāts nākamajai nedēļai, kur mēs eh, diezgan ātri varēsim panākt progresu, lai tas notiktu. Un šeit ir viens teikums, ko pārņēma padome, ko mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka vienošanās būs panākt tikai tad, kad būs panākt vienošanās par visu. Sarunas vēl ir atvērtas no abām pusēm, tās vēl turpinās un cerams, ka būs lēmumi uh, kas eh, um, arī būs eh, pieņemama jūnijā. Jā, vielen dank. Jā, paldies, Alan. Manuprāt, sākumā, sarunu sākumā kas šeit notika parlamentā. Tas bija viens no eh, tādiem trilogiem, kas man ir radījis vislielāko vilšanos, kādu jebkad esmu piedzīvojis. Uh, bet eh, skaidri redzam ir arī viena lieta, un eh, es domāju, ka tas ir arī skaidri jāparāda valdībām valstīs, ja Eiropadome lūdz prezidentūru ātri un nekatvējoties uh, eh, uzsākt diskusijas ar Eiropas parlamentu tad jāsaka, ka tas netie, nenotiek pietiekamā apmērā. Kaut gan mēs bijām gatavi uh, panākt progresu un, acīm redzot, padoms prezidentūra līdz šai baltai dienai uh, nav uh, saņēmusi pietiekamu mandātu, lai ar mums vestu sarunas. Un tāpēc uh, tas tiešām ir skandāls, kas uh, noticis pēdējās nedēļās, kaut gan no komisijas puses uh, un arī padoms prezidentūras paziņojumi uh, bija tādi, ka radās iespējas sabiedrībā, ka uh, parlaments ir tas, kas kavē lietas. Nu, es gribētu brīdināt, uh, ka abas institūcijas, ka šādas lietas nevajag atkārtot. Tad viņi dabūs trūkties. Mēs neļausim sev padarīt par muļķiem Eiropā. Otrakārt, ja mēs paraugāmies uh, uz to, kas uh, acīm redzot tagad uh, Eh, ir sniegts no prezidentūras padomēji, par eh, kā dokumenti ir sniegti par to, kas ir jādara un kāda ir situācija, tad var konstatēt, ka tur eh, vēl joprojām notiek diskusijas, ka četros galvenajos jautājumos, kas gan nav vienīgie, par kuriem jums jāved sārunas, būtībā nav panākta galīgā skaidrība par to, uz kāda pamata un ar kādām iespējām viņi varēs runāt ar parlamentu sākot ar pārskatīšanas jautājumu, kur mēs eh, runājam par eh, pārskatīšanu pēc vēlēšanām, un tur ir pavisam citi nolūki nekā tas, par ko tagad eh, tiek diskutēts. Un tur formulējumi ir pat vēl maigāki nekā tagadējā iestāžu vienošanās. Uh, Eh, tur par pašliedzekļiem ir ļoti liela atturība, ir runa par tādu kā ceļu karti, bet eh, cik lielā mērā tā būs saistoša, tas nav skaidrs par budžeta vienotību. Izskatās, ka uh, tas varbūt šķiet mazāk bīstami padomas budžeta cilvēkiem, un tur ir lielāka atvērtība nekā sākumā, un par elastību runājot, tiek runāts par to, ka būtiska elastība jau Uh, pastāv Eiropadomas uh, vienošanās, un tur tiek uzskaitīti visi šie skaistie instrumenti - ārkārtas palīdzība, globalizācijas pielāgošanas fonds, uh, ārkārtas rezerve un citas lietas. Un, bet tomēr, ja mēs salīdzinām skaitļus, tad tas ir daudz mazāks nekā tas tagad ir, un 109. Eiropadomas secinājumu pāns runā par maksimālu uh, elastību. Tātad šeit mēs redzam, ka padomē uh, un darba līmenī uh, tiek uh, aktīvi strādāts. Uh, uh, Eiropadomes uh, viegli pavērtās durvis atkal aizspiest ciet, to visu uh, izdzēst un vājināt, un tā, taču mēs negaidījām, ka rīkosies. Un tad tiek runāts par to, ka viņi ir gatavi kontaktēties ar parlamentu, uh, Nu, ja grib kontaktēties, tad mēs varam iet uz Luksemburgas laukumu vai uz diskotēku. Nu, tas nav tas veids, kā vēlamies uh, kontaktēties, un varbūt uh, tas dalībvalstīm būtu skaidri arī jāpasaka, ka ja tāda rīcība būs uh, jebkādu atbildību noraidīt par līdzinējo kavēšanos un uh, atbildību um, neuzņemties padomas līmenī, kaut gan tā ir padomas atbildība, viņi nav strādājuši attiecīgi pēdējos mēnešos. Tā tad uh, nepieņem ne tikai skaidļus, bet arī citus elementus, ko Eiropa padome uh, pieņēma, kaut gan viņiem ir atbildība par vadlīnijām, viņi pieņem vadlīnijas. Uh, tad uh, šeit kā ir piekrišanas procedūra, uh, um, līgumā paredzēta, um, es neredzu, ka padome uzņem savu atbildību attiecībā uz uh, saistībām, ko tam tai uzlieka līgums. Merci, Raimer. Paldies, Raimer. Jā, tas viss tika ļoti skaidri pateikts, un Jūta Haugā aplaudē. Good, good. Es gribu piebilst, ka No padomas eh, puses, no ekofina puses, kas eh, eh, sevi parādīja palīdzību sniedzot Kiprai, piedāvājot arestēt Kipras mazo noguldītāju kontus. Un tas bija vienbalsīgs lēmums. Tātad viņi redz šo atbildību un tomēr ļoti mazu atbildību uzņems, kā Ekofina padoma. E, Ivalo Kalfins vēlas komentēt, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par trialogu. Es pilnībā jums piekrītu, un es domāju, kā padome nebija gatava sarunā, viņa bija gatava uh, e, mums uzklausīt, bet, un viņi bija gatavi panākt e, vienoties par nākamo sēdi. Uh, Acīm redzot, viņi nav gatavi sākt uh, sarunas, un tas uh, grauj visu kalendāru, ko esam pieņēmuši. Un tomēr gribētu uzdot jautājumu komisijai. Un tas ir saistīts ar otro budžeta grozījumu projektu. Mēs tagad uh, esam apmulsuši, ir dažādi skaitļi no komisijas puses piedāvāt dažu mēnešu laikā. Kāds ir gaidāmais deficīts budžetā? Uh, Mēs sākām ar mazāk kā 3 miljārdiem pagājušajā gadā, tad tie bija 16 miljārdi, un tad uh, komisārs Levandovskis teica uh, budžeta komitejai, ka varētu būt 18 uh, miljārdi, kas palika no šā gada, un tad tika piedāvāts šis budžeta grozījums projekts par 11 miljārdiem, un mēs sapratām, jā, ka tur ir iemesls, ka to varētu uh, Uh, izlemt uh, kvalificētā vairākuma balsojumā padomē. Tagad ECOFIN secinājumos mēs uh, dzirdam, ka komisija arī piekrita 7,3 miljārdiem. Es gribētu uzzināt, kāds ir komisijas prognozes, kad viņi beigs maksājumus šogad. Pagājuši gadu tas bija oktobra beigās. Kādas ir komisijas vajadzības tagad? Jo man tiešām šķiet, ka ECOFIN padomes secinājumi ir pilnīgi nepieņemami jo padomēji ir pienākums eh, papildināt maksājums tā, lai komisija var apmaksāt rēķinus, un viņi nevar to padarīt par parlamentu atbildību. Pretējā virzienā tas ir iespējams. Mēs eh, vēlamies sākt nākamo DFS eh, ar pēc iespējas labāk apmaksātiem rēķiniem no iepriekšējā perioda, bet pretējā uh, virzienā tas nav iespējams. Padoma nevar uh, uzlikt šo atbildību parlamentam par maksājumiem. Tātad kāda uh, varētu būt komisijas atbildi, un es skaidru ļoti skaidru, ļoti skaidru viedokli, kad ir šis datums, uh, kad uh, komisijai izbeigsies līdzekļi, lai apmaksātu rēķinus, izņemot gadījumu, ja būtu budžeta palielinājums. Paldies! Jā, Es eh, sveicu ģenerāldirektora kungu, kurš eh, uzstāsies eh, pēc tam atbildot uz Ivailo jautājumu, bet tagad Jorans Fērms. Jā, es gribēju tikai piebilst īsi tam, ko Ivailo teica, jo es izlasīju interviju ar Zviedrijas finanšu ministru vakar, viņš pieder minoritātei, kas vispār negribēja pieņemt 7,3 miljārdus padomēm. Viņš saka, ka mūsu aplēses ir tādas, ka uh, kādas patiesās tiešās vajadzības ir tagad ir 2 miljardi eiro. Nu tā, kur viņš dabū šādus skaitļus? Vai šādi skaidļi kaut kur ir prezentēti, kā viņš nāca klajā ar šo 2 miljonu miljardu skaitli? Un um, varbūt komisija var to izskaidrot, jo viņš to neizskaidro. Uh, Viņš saka, ka mums ir skaitļi, kas rāda, ka tiešās nekavējošās vajadzības ir 2 miljārdi. Punkts. Merci. Paldies, Joran. Es tagad došu vārdu Žanžāna kungam jautājums un piebildi no manas puses. Es nespēju saprast, uh, kā Eiropas komisija uh, nevar pieņemt šo argumentu, kāds mums ir attiecībā pret budžetu ministriem, tad, kad tiek apstrīdēti uh, skaitļi, kādi tiek uh, nosaukt no komisijas puses, uh, kādi ir, kādas ir prasības maksājumiem. Uh, Un es to teicu arī Rīs ministram, kas jūs esat, lai apšaubītu skaitļus, ko Eiropas komisija prezentē. Uh, un to dara, uh, tā kā jūs to varat uh, citu valstu vārdā. Īrijas ministrs var apstrīdēt tās prasības, kas nāk no Īrijas. Francijas ministra var apstrīdēt tās prasības, kas nāk no Francijas. Ja viņi konstatē, uh, ka Eiropas komisija mm, ir norādījusi, ka uh, maksājuma apropriācija prasības no Francijas ir uh, tādā līmenī, kas neatbilst tam, uh, kāda ir Francijas ministra informācija, bet Tātad, uh, kā tad Francijas ministrs varētu protestēt pret skaitļiem, kas nāk no Itālijas vai Zviedrijas? Uh, Tas taču nav iespējams, viņiem nav nekādas informācijas pieejams, kas ļautu viņiem apstrīdīt šos komisijas skaidrus, un es nesaprotu, kāpēc komisija to nesaka, kāpēc eh, komisija to nesaka skaļi un skaidri. Un tas uh, liktu uh, budžeta ministru padomei diskutēt uh, par kādu citu plānu, par citiem jautājumiem un runāt par patiesajām problēmām. Un te es nonāku pie uh, komentāru, ko gribēju izteikt ir uh, divas uh, problēmas, kas ir pilnīgi atšķirīgas dabas. Ir uh, budžeta problēmas un ir uh, valsts kases problēmas. Un uh, tagad ir mājas un ir skaidrs, ka Eiropas uh, komisija uh, Žonžāma kungs noteikti pateiks, kā tur ir, bet maijā Eiropas komisijai nav problēmas ar maksājumiem. Viņiem netrūkst uh, naudas kasē. Viņi var apmaksāt uh, prasības, šos rēķinus, kas ienāk maijā. Bet, ja uh, saistību, es atvainojos, maksājuma apropriācijas netiks būtiski palielinātas uh, turpmākajās nedēļās un mēnešos, tad uh, radīsies budžeta problēma, kas uh, ir salīdzinājuma ar uh, to, kas radās pagājušā gada beigās. Uh, bet tā varētu būt eh, daudz lielākā apmērā kā pagājuši gadu. Tas nozīmē, ka gada beigās eh, mums trūks eh, attiecīgās atļaujas, lai varētu apmaksāt visus rēķinus un saistības, kas ir uzņemtas šim gadam. Un, ja viens vai otrs finanšu ministrs, kā acīm redzot Zviedrijas ministrs, saka, no nu, ar diviem miljardiem pietiks, uh, viņi uh, sajauc uh, speciāli vai netīšām eh, šīs divas problēmas - maksājuma kasas problēmas un budžeta problēmas. Ģenerāldirektora kungs man pateiks, vai viņš man piekrīt vai nē. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikties pavisam skaidri. Komisija ir izteikusi Eh, budžeta grozījumu projektu par 11,2 eh, miljardiem eiro. Tā to atbalsta, un to mēs eh, atkārtojam visās tikšanās reizēs šo skaitli - 11,2 miljardi. Um, un tas atbilst vairāk vai mazāk um, tam, kas bija pieejams maksājumu ziņā un grieztiem, bet tas ir sagadīšanās pēc, ka tas tam atbilst. Um, es redzu, ka daudzi smaida, uh, bet es atgādināšu, ka uh, vispārējie noteikumi ir tādi, ka um, tā masa, kas tiek uh, pārskaitīta, ap, atbilst apmēram 6 miljardiem, un ja mēs uh, skatāmies uz šiem skaitļiem, tad atbilst tam, par ko mēs diskutējam. Tas tagad tiešām mm, matemātiski, statistiski ir sagadīšanās. Uh, un šis 11,2 miljārdu eiro apjoms eh, komisijai ir tāds, kuru mēs nemainīsim. Mēs eh, šeit nemainīsim savu viedokli, mēs to esam pamatojuši un nav nekāda iemesla to mainīt. Tas ir nepieciešams. Kas attiecas tagad eh, uz budžeta pozīciju situāciju par izdevumu kategoriju? Um, maksājumu apropriāciju um, um, izdušana ir dažādā apmērā. Esam jau visu iztērējuši, kas attiecas uz uh, programmu slēgšanu maksājuma apropriācijām iepriekšējā finanšu ietvarā. Un patiesībā es domāju, ka šāda uh, veida uh, saistības, varbūt arī šīs apropriācijas ir tas, par ko domā ministri, bet realitāte ir tāda, ka ir citas eh, izdevuma kategorijas, 1A, eh, 1B eh, izdevuma kategorija turpmākajās nedēļās. Tur arī radīsies situācija, kad nebūs pieejams maksājuma apropriācijas, un mums būs jāpārtrauc maksājumi. Un tieši iemeslu dēļ no komisijas puses mēs vēlamies, lai šis pirmais uh, posms, šī pirmā daļa, 7,3 miljārdi, uh, lai tā tiktu apstiprināta pēc iespējas drīzāk budžeta lēmē iestādēs, jo no vienas puses uh, mums ir vajadzīgie maksājumu apropriācijas un lai mēs varētu arī pieprasīt attiecīgos līdzekļus. Un tas man ļauj runāt arī par šo te valsts kasi. Un uh, tur situācija ir sekojoša. Kā jūs zināt, uh, gada sākumā mēs uh, prasījām vienas 12. daļas ietvaros papildus līdzekļus, lai finansētu uh, tiešos maksājumus uh, lauksaimniecības sektorā. Un uh, saskaņā ar uh, klasisko schēmu mēs pakāpeniski uh, E, samazinām šos e, maksājumus e, šajā kasē pavasar gaitā. Un mēs nonākam līdz 1.12. un martā aprīlī jau ir maksājuma pieprasījumi, kas ir mazāk, un uh, tu vari izmantot šos pirmo divu mēnešu maksājumus. Un tagad šogad mēs esam pilnīgi atšķirīgā situācijā. Uh, Šobrīd ir 16. šodien 16. mājas, un šodien mums joprojām uh, ir uh, divi mēneši uh, avansā, un uh, tas nozīmē, ka uh, māja beigās mēs jau būsim izmantojuši 7.12. daļas no mūsu uh, kases, jo joprojām ir jāmaksā par uh, šo te summu, kas eh, tika pārnest no iepriekšējā gada uz šo gadu. Jāmaksā pagājušā gada parādu, tā teikt. Un tā tad eh, kases eh, kontekstā ir līdzekļi, bet tie joprojām ir ierobežoti, un tāpēc mums ir jābūt ļoti ierobežojošiem runājot par maksājumiem. Un mums varbūt būs 4 miljārdi eiro. Uh, ko nevarēsim uh, apmaksāt, jo nebūs kasē naudas. Un um, mēs ceram, ka jūnijā, jūlijā uh, to varēs atrasināt, bet tas ir ļoti garš process, jo tad, kad mēs uh, samazinām tātad šos pagājušā gada parādus, ne, nesmaksātos maksājumus, tad uh, nāk uh, atkal jauni pieprasījumi no dalību valstīm, kas ir jāapmaksā. Tātad mums ir jārod zināms līdzsvars uh, starp to, kas ienāk un ko mēs izmaksājam. Tātad mēs pie tā strādājam. Nu, šobrīd vēl nav maksājuma problēmas, bet uh, ir saspringta, ļoti saspringta situācija. Uh, un uh, gribēju, gribēju to precizēt. Priekšsēdētāji, uh, es domāju, ka tas arī ir tas, ko varu tagad pateikt šobrīd. Un ar to arī savu stāšanos beigšu. Paldies! Paldies, ģenerāldirektora kungs. Pirms dot vārdu kolēģiem, kas lūdzu vārdu, uh, viens precizējums gribētu jums uzdot jautājumu, man vajadzētu zināt atbildi, bet tomēr kā tas var būt, ka 2013. gadā, kas ir pēdējais eh, daudzgadu finanšu ietvara eh, gads, eh, kāds varbūt, ka neesam vēl apmaksājuši iepriekšējā termiņa uh, um, saistības. Ko, kam tad kalpo noteikumi 1 plus uh, 2, 1 plus 3? N plus 2, N plus 3, atvainojos. Oui, président. Uh... Priekšsēdētāj, kungs. Nu, pirmkārt, runa ir par slēgšanu. Par slēgšanu. Par programmu slēgšanu. Tā nav norise. Tā ir slēgšana. Tie ir 5%, ja nekļūdos, mm, tie ir pēdējie 5%, kas tiek maksāts tad, kad programma tiek noslēgta. Otrkārt, runājot par uh, noteikumiem N plus 2 vai N plus 3, šai programmai ir lielāks elastīgums. Arī tas uh, ietekmē situāciju, jo ir uh, garāki periodi nekā ir iespējama tāda sakritība ar šiem diviem elementiem. Nosaka to, ka uh, programmu noslēgšanu, jā, un es teikšu, ka, nu, nu tā ir tā kā komēta saste, kas uh, ir līdz uh, no, no 2008. gada. Nu, man liekas, ka uh, referentiem ir nepieciešams paraudzīties uz to visu sarunu uh, ietvaros par. Uh, daudz gadu finanšu schēmu nākotnē, tad 6-7 gadā vilkt iekšējā programmas lēkšana, tas uh, rada budžeta problēmas. Un tad saskaroties arī ar uh, viedokli, iedzīvotāju viedokli, nu viņiem liekas, ka procedūras ir ļoti lielas un Eiropa nezin, kā izmantot savu naudu. Un, manuprāt, nu, uh, ir jāraugās uh, tā uzmanīgāk uz šo problēmu. Un es gribētu dot vārdu Janam Mulderam, kas vēl to nav lūdzis, bet kas mhm. ļoti vēlas uzstāties. Jo septītajā punktā darba kārtībā. Uh, komanda An, eh, Anna Jansen, Džonija Lavija prezentēs darba dokumentu par eh, nesamaksātajām saistībām un maksājumiem par pašreizējo stāvokli. Un tad došu vārdu kolēģiem, kas gribēja uzstāties. Tātad, Jan, jūsu uh, darba ietvaros, ja jūs gribat izteikt komentārus un uzdot jautājumus varbūt ģenerāldirektoram, tātad tagad jums vārds. Paldies, prieksēdētāja kungs! Ar lielu interesi sekoju līdz diskusijām, jo daļēji tas eh, atbilst arī maniem jautājumiem, un darēji tas ir iekļauts arī manā darba dokumentā. Vienīgais, ko var šobrīd piebri, piebi, piebilst, ir tas, ka eh, mēs esam nesamaksājuši vēl veselu virkni maksājumu. Viens ir tā saucamais N plus 2, un esam piemēroši arī N plus 3 noteikumu, ir īpaši nosacījumi, kas tika piemēroti Grieķijai un arī citām valstīm. Bet visbūtiskākais, uz ko mums ir jāatbild, ir sekojošais. Gadu gaitā dalību valsts un parlaments apņemās un vienmēr ir izpildījuši to, kas ir paredzēts DFS nolīgumā. Bet šobrīd maksājumi neseko. Maksājumi nav tikpat lielā apmērā kā saistības, un pat salīdzinot maksājumus, mēs esam 61,5 miljārdi neizmaksājuši, nekā tas bija paredzēts DFS, nekā tam būtu jābūt šobrīd. Tāds ir patreizējais stāvoklis, un, manuprāt, tas uzprasās uz problēmām. Jautājums, un to esmu uzdevis jau veselē virknē dalību valstu, kādā veidā viņi piemēro sistēmu. Protams, katrā dalību valstī ir dažāda un atšķirīga budžeta sistēma, bet e, sistēma, ko mēs esam saistībās un piešķīrumos apņēmušies, ir dalību valstīs dažādas sistēmas, bet eh, šobrīd Eiropā, ja mēs kaut ko apņemamies un ja mēs nemaksājam par to, tad ilglaicīgi šī sistēma nedarbosies. Lielākā problēma ir saistīta ar pirmo budžeta kategoriju, un tas ir lauka attīstības maksājumu moments, jo šobrīd RALSES ietvaros tas ir apmēram 90%, otra lielākā problēma ir ar zinātnē un pētniecībai piešķirtajiem līdzekļiem jo mēs jau nesam samaksājuši par zinātnu un pētniecību patiesībā veselu gadu, un turpmākajos gados izskatās, ka problēma tikai samilzīs. Jo daudzgada finanses schēmā zinātnē un pētniecībai līdzekļu nav paredzēts tik daudz, kā mēs to vēlētos redzēt. problēma, vismaz no manas skatu viedokļa raugoties, un e, es nezinu, ka. E, un izskatās, ka šogad mēs nesamaksāsim ārkārtīgi daudz, jo tieši šogad mēs sagaidām par iepriekšējiem gadiem izpildīto projektu finanšu bilēns, un e, es tiešām šaubos, vai 11,2 miljārdi pietiks. Uh, Lai nebūtu tāda situācija, bet šobrīd izskatās, ka tā arī būs, ka nākamo daudzgadu finanšu schēmu mēs uzsākam ar milzīgiem parādiem. Es pats esmu veicis zināmas aprēķinas, un visi tie norāda vienā virzienā, ka atšķirība nav 11,2 miljārdi, tā ir daudz lielāka. Ko darīt? Vienīgais, ko mēs varam darīt, un vienīgais, ko dalību valsts arī var darīt, ja tās kaut ko apņemās, ja padoma kaut ko apņemās, tad viņiem arī ir jābūt adekvātiem maksājumu piedāvājumiem. Esam šajā gadā to atkārtojas līdz sausai mutē, mēs nevaram apņemties kaut ko, ja mēs par to nevaram samaksāt, jo katru gadu dalību valsts apņemās maksājumus, nekā tās pēc tam apņemās nosekt ar finansējumu. Kāds tam ir izskaidrojums, es nekad to neesmu sapratis. Izskatās, ka dalību valsts starpā nav uh, sajēgas par to, ko tās piedāvā komisijai izpildēji, jo tās piedāvā veselu virkni projektu, bet brīdī, kad tas ir jāsāk īstenot un kad par to atbild komisija, neviens vairs par to pa lielam neiesaistās ar maksājumiem. Ko darīt? Es domāju, ka mums vajadzētu izveidot maksājumu schēmu, uh, kas automātiski, ja ir piešķīrums un saistības, automātiski naudu nodrošinātu turpmākajos gados. Pretējā gadījumā sistēma nedarbosies. Jaunajā DFS ir paredzēts nolīgums starp darību valstīm, ka N plus 1 no eh, formulas vietā būs N plus 3 formula. Tas situācija tikai pasliktinās, tas ir solis pilnīgi noteikti nepareizajā virzienā, jo tas parādus un e, aizkavējums palielinās milzonīgi. Parlamenta prasība un parlamenta risinājums ir tāds, ka mums ir jāpiedāvā daudz lielāka elastība, un tas ļaus mums atrisināt problēmu. Patreizējā situācija un raugoties atpakaļ sešus gadus, Mēs e, esam atmaksājuši atpakaļ dalību valstīm 13 miljārdus, jo katru gadu bija budžeta pārpalikums konkrētos projektos. Līdz ar to, ja mēs pieprasam 11,2 miljārdi, tas ir tikai un vienīgi adekvāti. Dalību valstīm šī nauda ir. Vēl bez tam mēs vienmēr esam bijuši zem DFS paredzētajiem maksājumu griestiem, un tāpēc neviens mums neko nedrīkst pārmest. Tāpēc risinājums varētu būt elastības mehānismu piemērošana pēc iespējas labākos apmēros. Jau iepriekšējās diskusijās es eh, esmu pieminējis to, ka ja ir sistēma, ar kuras palīdzību dalību valstis piešķir naudu un pēc tam nemaksā to naudu, šī sistēma nedarbosies. Tas nozīmē, ka um, patreizējā situācijā mēs esam, mēs dzīvojam saskaņā ar sistēmu un formulām, kuras ilglaicīgi nedarbojas. Paldies! Merci, mon cher collègue! Paldies, kolēģi! Anna, vai jūs gribējāt kaut ko piebilst? Nē? Ļoti labi. Paldies par šo analīzi, kas ir ļoti precīza, un tas arī palīdz mūsu referentiem. Un jūs arī atgādinājāt šos apjomus. Ja mēs ņemam šo te maržu, kas paliek starp maksājuma apropriācijām starp 7. un 13. gadu, pirms tiek pieņemts uh, lēmums par otro grozījumu projektu, tad ir apmēram 65 miljārdi eiro ja mēs ņemam budžeta pārpalikumus, kādi bija sešu gadu periodā, tad mēs atmaksājam valstīm 13 miljārdus eiro. Un šodien sagadīšanās pēc, kā teica ģenerāldirektora kungs, vajadzības ir nedaudz lielākas kā 11 miljārdi. Uh, Un tātad tas mums ļauj uh, tiešām arī izvērtēt uh, šīs diskusijas par elastību. Salvadors uh, lūdza vārdu. Lūdzu. Sí, presidente, era para... Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos uzdot jautājumu komisijas ģenerāldirektorāta pārstāvim. Kādu budžetu komisijas ģenerāldirektorāts ir paredzējis vai spēj izkalkulēt 13. gadam tā, lai tas nosaktu visas mūsu saistības. Jo iespējams, ka mums būs nepieciešams izmainīt programmas, kuras ir paredzēts izpildīt šajā gadā. Varbūt, ka padomu runā tikai tukšu, vai jūs vēlaties uh, izveidot savu veidu formulu, kādā veidā jūs tiksiet garā ar šo gadu, ģenerāldirektora kungs. Tātad, ģenerāldirektora kungs, jūs uh, izskaidrojat, ka tā ir sagadīšanās. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, laikam būšu nepietiekami uh, kompetents, lai runātu par piesardzību. Tas ir vārds, kas ir iekļauts padoms uh, deklarācijā un kas, protams, arī tiek lietots komisijā, bet uh, runājot par izdevumiem, par naudu, tas man rada zināmus jautājumus, jo ņemot vērā budžeta struktūru un uh, pārvaldības metodas, kas tiek izmantotas, kontrolas metodas, kas arī tiek lietotas. Es domāju, ka piesardzība visos posmos pastāv. Komisija, kā visi zina, nevar piedāvāt uh, izdevumus, uh, uh kuriem nebūtu juridiskā pamata. Tātad eh, jebkādas eh, novirzes eh, nevarētu nākt ne no kāda puses, jo viss ir pamatots. Un veidojot finanšu ietvarus un instrumentus, kas nodrošina tā ieviešanu, tas viss ir ņemts vērā, to es atbildu uh, Uh, garīgas kungam, bet varbūt prezidentūra var atbildēt par šo piesardzību, vai viņi arī ir uh, uh, gatavi runāt par komisijas darbu. Un tagad pāris piezīmes par to, ko Mulderkungs teica. Viņš uh, ļoti labi sagatavoja savu ziņojumu, tas ir ļoti visaptverošs, un komentāri, kurus sniedza Muldera kungs par uh, maksājuma apapropriācijām, par uh, elastību un N plus 3, tos komisija pilnībā atbalsta. Kā jūs zināt, uh, mēs 2012. Uh, gada novembrī uh, nu, izteicām nožēlu par to, ka uh, tika samazināti maksājuma apropriācijas un uh, Komisija ir vienīgā institūcija, kas patiešām var veikt uh, visus aprēķinus balstoties uz informāciju, kas tiek sniegta no dalībvalstu puses. Un uh, parasti mēs to uh, vēl koriģējam uz leju, balstoties uz mūsu pieredzi, kas attiec uz N plus 3 noteikumu. Komisija piedāvāja Uh, piesardzības garā to izmantot, lai uzlabotu uh, stingrību budžetā, tad izmantot N plus 2 noteikumu, Eiropa padome lēma atšķirīgi, uh, protams, tur bija dažādi politiski iemesli, kas mums, protams, ir jārespektē, bet mums ir jāapzinās, ka tam būs ietekme uz RAL, jeb šo neapmaksāto saistību daļu. Uh, Un uh, jāsaprot, ka ar uh, maksājumu apropriāciju apjomu, kas uh, ir ļoti zemā līmenī, uh, vēsturiski tā tas bija, un uh, ņemot vērā, cik svarīgi ir šī uh, neizmaksātā saistību daļa 2012. un 2013. daļā, ir skaidrs komisijai, un komisijas priekšādātājs to ļoti skaidri teica Eiropadomas ietvaros, ka elastība bija ļoti būtiski, izšķirīgi svarīgi. Ir svarīgi, lai mēs varētu izmantot visu apjomu, kas uh, tika um, apstiprināts Eiropadomē uh, secinājumos, ko uh, tā pieņēma um, februārī. tie ir 908,4, un tas ir ļoti svarīgi, un priekšstādātāja kungs es atkārtoju, ka mēs atbalstām to analīzi, ko veic Mulder kungs. Paldies! Merci bien! Paldies! Gribētu piebilst, ka mēs uh, tagad esam uh, uh tādā situācijā, kad ir varbūt tāds pārpratums, un eh, tas var daudz ko ietekmēt nākotnē. Eiropas Savienība kopumā, un jo īpaši Eirozona šobrīd ir apdraudēta iekrist recesijā, un eh, šīs te runas, eh, kas tiek teiktas kopienas līmenī un saka, ka jā, protams, jāstāv jāturpina budžeta stingrība, un uh, tomēr ir jāveicina izaugsmu, un tāpēc ir jāuzsāk jauni um, projekti un jauns finansējums, un jāpanāk vienošanās par DFS. Bet DFS varētu tikt pieņemts ar pazeminātu budžetu, un pirmie gadi ņemot vērā šos nesamaksātos maksājumus un parādus, uh, šie pirmie gadi DFS tiks veltīti, lai uh, apmaksātu vecos projektus un nevis, lai uzsāktu jaunus projektus. Tātad faktiski mēs uh, sākam šobrīd posmu, kurā uh, kopienas budžets, kas ir neliels budžets, uh, bet ļoti svarīgs daudzām dalībvalstīm un zināmām uh, konkurētspējas politikām tas ir svarīgs, uh, tur būs tomēr tāds recesijas efekts. Tā ir tā situācija, kurā atrodamies. Ir vailo kalfins vispirms. Uh, Paldies, prieksēdētāji kungs. Vispirms es vēlētos uh, pateikties par Žanžāna kunga, ģenerāldirektorāta kunga teikto atbildes ziņā par to, ka nepieciešams ir papildus budžets, un to arī mums vajadzētu uzsvērt sarunās ar padomi. Uh, Ja tuvākajās nedēļās šis jautājums netiks atrisinās, tad mums būs lielas problēmas nākotnē, jo padoma faktiski nevēlas pieņemt lēmumu. Iespējams, un tas ir arī, tā ir griešanās pie komisijas, mums e, iespēja, mums nav iespējas piemērot divus dažādus maksājumu posteņus. Es e, atbalstu komisijas spēju piemērot vajadzības eh, patreizējos budžeta elastības eh, robežās, un tas ir augstu novērtējams spējas. Vēlētos izteikt eh, komentārus par Jāna Annas un Giovanni sagatavoto darba dokumentu par nesamaksātajām saistībām. Manuprāt, ļoti veiksmīgs ir izvēlētais arguments, ka parlamenta galvenā prioritāte ir elastība, ko vajadzētu iekļaut DFS. Patiesībā Eiropas budžetā ir struktūrāls dabas problēmas. Budžets tiek īstenots ne tādā veidā, kā vajadzētu. Un ja mēs neatrisināsim šīs struktūrālās dabas problēmas, tad tuvākajos gados, kā jau izskanēja, mēs sastapsimies ar milzīgām problēmām. Es varbūt vēlētos izteikties niansētāk. Neuzskatu, ka formula N plus 1 vai N plus 3 ir lielākā problēma turpmākajos gados. Eiropas budžets tiek veidots tādajādi, ka mums ir, ja tā varētu izteikties, normāla jau budžetā iekļauta uh, jo budžetā ir iekļauts tas, ka ilgācīgi projekti tiek maksāti nākamajos gados, un no tiem finansējums tiek piešķirts no dažādām kategorijām. Tātad formulas N plus 3 nav problēma. <clears throat> Problēma tomēr ir tā, ka mums ir milzīga nokavēšanās un nesamaksājuma saistību neizpildīšana uh, turpinās un velkās kā komētas aste, un līdz ar to arī dalību valsts nevar savus maksājumus veikt. Projekti tiek uzsākti, pēc diviem, trim gadiem pabeigti, bet ieņēmumi nav no šiem projektiem, un arī Eiropas Savienība tos nenodrošina. Ja vien dalību valsts, un to jau jūs arī teicāt, Jāna Kungs, ja dalību valstis ne saista savā budžetā piesaisti finansējumam, tad uh, Eiropas Savienības budžetā arī tas nav paredzēts, un tā būs problēma. Tādā veidā budžets funkcionē, jā, mēs maksājam par projektiem pēc to uzsākšanas, bet eh, dalību valstīm arī nav saistība par kaut ko maksāt. Jūs eh, piedāvājāt tā saucamo globālo māražu, bet tam ir nepieciešams reformas, un tas arī ir viens no parlamenta būtiskākajiem punktiem. Uh, Tātad eh, es domāju, ka šo dokumentu mēs varētu izmantot par pamatojumu tam, ko mēs vēlamies redzēt. Gadies Abal. Paldies. Tagad Gadies Abal kundze. Paldies, priekšsādētāji. Es lūdzu vārdu, lai teiktu līdzīgi, kā Kalfin kungs teica. Vispirms gribu pateikties Lavijas, Mulder un kungiem un Jensens kundzei par šo dokumentu. Tas ir ļoti visaptverošs dokuments, tur ir daudz informācijas un um, tiešām tas ir vērtīgi, uh, lai izprast šīs lietas. Viena lieta mums būtu jāapzinās, uh, ka uh, maksājuma un nesmaksātās saistības ir savstarpēji saistītas. Uh, bet tas nav tas pats. Dažkārt šīs problēmas tiek sajauktas. Piekrītu uh, to, tam, ko teica Kalfinkungs, mums nav uh, problēma ar nesamaksātajām saistībām, jo šāda uh, lieta, šāda sistēma jau pastāv pēc definīcijas. Mm. Un arī kohēzijas kontekstā tas jāpiemin uh, N plus 2, N plus 3, šie noteikumi tie nav problemātiski. Uh, Un tas, ka mums tagad ir N plus 3, tas varētu palielināt nesmaksātās saistības, bet kohēzijā patiesībā nav šādu nesmaksāto saistību, vai nu tās, vai nu programmas tiek eh, izpildītas, vai arī tad par tām vairs nav jāmaksā. Un eh, ceturtajā izdevuma kategorijā varbūt ir lielāka problēma ar nesamaksātajām saistībām, bet problēma ir ar maksājumiem, un problēma ir tāpēc, ka padome nesniedz to naudu, kas ir nepieciešama. Uh, Un eh, tas, kas ir jāmaksā, tam būtu arī jābūt iespējamam eh, tikt samaksātam. Un eh, tātad tā ir maksājuma problēma, nevis nesamaksāto saistību problēma. Un ir svarīgi to nošķirt, jo dažreiz, tad, kad mēs šeit maksājuma problēmas uztveram kā RAL problēmas, tad mm, ir varbūt vēlme uh, Eh, risināt šīs problēmas atšķirīgi, paaugstinot eh, saistības, un tas ir eh, nepareizi. Priekšsēdētāja kungs, ja mēs 2014. gada budžetā um, ieliksim nulli pie saistībām un visu pie maksājumiem, tad es uh, nedomāju, ka tādējādi varēsim atrisināt nesamaksēto saistību problēmu. Uh, Un tāpēc padomēji katru gadu vajadzētu sniegt vajadzīgos līdzekļus, un tā varēsim nodrošināt, ka nav problēma. Paldies tagad Izabela Durāna. Paldies priekšsādātāji. Varbūt vēl viens jautājums uh, komisijas ģenerāldirektorātam, uh, par ko Mulderkunga uh, ziņojumā ir runāts, un to es atbalstu. Tur tiek teikts, ka ja mēs vēlamies Uh, papildināt šo um, otro grozījumu projektu, mums vajadzētu nevis 11, bet 15 miljārdus. Tātad, uh, uh, ja mēs vēlamies sākt jauno DFS ar uh, baltu lapu, tad mums ir vajadzīgi 15 miljārdi. Jūs teicāt, ka 11,2 ir tas skaitlis, kas ir šis skaitlis, to es pieņem zināšanai, bet Muldera ziņojumā ir runāts par 15 miljārdiem, un tāpēc es uh, um, atkal gribētu varbūt zinām skaidrību, varbūt jūs varētu izskaidrot. Un otra lieta, kas ir strateģiski svarīga nākamajam trialogam, ja uh, vajadzības ir tādas, kā tiek teicis, tātad 11,2 mm, miljārdi, un um, dzirdējām šo skaidrojumu par uh, maksājumiem un tā, un uh, nevar uh, uh pieņemt tā, kā padomu to grib. Uh, Proti, ka mums būs eh, jāpieņem eh, vienošanās par eh, DFS, lai atbrīvot šo 11,2 miljārdu naudu. Tātad mums ir jāsaka padomai, ka mēs nepieņemsim šos termiņus, ka mūs grib iespiest sūrī, uh, ir uh, tātad, uh, kā jūs teicāt, priekšsādātāja kungs, uh, Eh, bieži vien eh, tātad tiek eh, tiešām šie līdzekļi izmantot, lai apmaksātu vecos parādus, nevis uzsāktu jaunus projektus. Bet kā jau lūdzu, paskaidrot lūdzu šo atšķirības ar 11 un 15 miljardiem. Paldies. Vēl Lašlaus Jurjāns, kurš grib izteikties, un pēc tam došu vārdu ģenerāldirektoru kungam. Lašlau. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļoti īsi Es e, vēlētos pievienoties to balsīm, kuri apgalvo, ka jo iespējas, pēc iespējas ātrāk mums ir jāsakārto šīs e, problēmas, un ja mēs nevienosimies pēc iespējas ātrāk, tad mēs ejam strauji pretim katastrofai. Otrs, ko vēlējos piebilst, pirmajā gadā daudzgada finanses schēmā kā jau jūs teicāt, visiespējamākā situācija ir tāda, ka tiks izmantots eh, arī iepriekšējo gadu nesamaksātais. Bet kādas ir citas iespējas? Jo tas, kas netiks samaksāts šajā gadā, par to nākamgad nevarēs samaksāt pat ne eiro centu. Piemēram, tie projekti, kuri tiks uzsākti kuri tika uzsākti 13, 14. gada janvārī, visticamākais, ka šajā pašā gadā netiks pabeigti, un tāpēc mums ir jārunā par elastību. Jo, ja mēs pirmā gadā neizmantoto naudu zaudējam, tad eh, viss šis mūsu uzbūvētais kārša nomiņš sabruks ir ārkārtīgi svarīgi redzēt šo naudu un to kaut kādā veidā arī novirzīt projektiem. Bet, kā jau es teicu, mēs nevaram e, saistības pamainīt. Pretējā gadījumā kohēzijas atbalstītāji padomē iestāsies pretestības lomā. Un, protams, ka elastība ir sava veida panacēja, bet e, ja mēs daļai naudu, kas ir paredzēta konkrētā gada projektiem maksājam par iepriekšējā gada nepabeigtajiem projektiem. Patiesībā tāda pati situācija bija pirms septiņiem un pat 14 gadiem. Paldies! Merci, merci, Jā, paldies, dargais kolēģi! Jā, tas tiešām ir eh, tāds arguments, un eh, eh, ko es vakar dzirdēju Bratislavā, kur biju viesos, tātad apmeklēju Slovākiju. Slovākija vadīja šo kohēzijas draugu grupu, un viņi tiešām uzstāja arī uz šo argumentu. Visi, kas gribēja izteikties, ir izteikušies. ģenerāldirektora kungs, jums vēl varbūt jāsniedz atbild Durāmas kundzei. Jā, ja jūs ļausiet priekšsādātāju kungs, arī Surjana kunga komentārs, gribu viņu iedrošināt, jo uh, nacionālajās, uh, nav tādu nacionālo uh, aplokšņu Um, dalībvalstīm maksājumiem. Tas ir tāds kopējs finansējums. Tur nevajag satraukties. Tas, ko teica Durānas kundze, jā, viņai ir taisnība. Tās ir summas, kuras uh, varētu parādīties gada beigās, uh, un maksājumi nevarēs tikt veikti par nākamā gada budžetu. Tātad tas viss ir. Uh, uh tāds jautājums, ka ir koncentrēšanās maksājuma pieprasījumiem pēdējās gada nedēļās uh, un pat pēdējās divās decembra nedēļās, uh, un mehāniski un materiāli nav iespējams tos visus izskatīt, un tāpēc tie ir jāpārceļ uz nākamo uh, gadus maksājumu veikšanu nākamajā gadā, un tāda situācija arī radīsies uh, šā gada beigās un nākamā gada sākumā. To es varu atbildēt uz jūsu jautājumu. Paldies. Merci, Jan Mulder. Paldies, tagad Jans Mulders. Last point pēdējais, par ko esam diskutējuši jau gadiem, bet jautājums, uz ko vajag atbildēt, vai tad šī summa ir ārkārtīgi liela, un eh, parlamenta prezidents bieži apgalvo, ka mums būs tā saucamā deficīta nodaļa, mums ir ārkārtīgi lielas naudas summas, kas būs jāizmaksā turpmākajos gados. Un eh, pēc manām domām tas ir pret līgumu. Un visticamākais, ka de, decembrī mēs domājam par nākamo gadu, bet eh, ja mums ir nesamaksājumi jau septembrī un oktobrī, tad es domāju, ka konkrētajā gadā ir jāparedz maksājumi, lai varētu samaksāt par saistībām. Vai ģenerāldirektors ir pārliecināts, ka būs pietiekami daudz naudas, eh, ar ko būs jāsamaksā par rēķiniem, kas ienāksies septembrī, oktobrī un tā tālāk? Oui, monsieur le directeur général. Ģenerāldirektora kungs. Jā, priekšsēdētāj kungs, pavisam īsi. Komisija ir savus prognozes sastādījusi tā, lai tā varētu samaksāt 2013. gadā visas saistības, kādas ir juridiski. Un atbilstoši visiem juridiskajiem noteikumiem, kāda ir. Tad es domāju, ka tas atbild uz Mūdera kunga jautājumu. Très bien. Ļoti labi. Ļoti labi. Tā tad eh, noslēgsim mūsu diskusijas par eh, šo punktu kopumu. Un tagad par devīto punktu. Tas ir budžeta grozījums numur viens. Budžeta grozījuma projekts izdevums saistībā ar Horvātiju. Uh, Giovanni Lavija nav šeit zālē, jo tieši šajā brīdī viņš piedalās trilogā par uh, kopējo lauksaimniecības politiku. Viņš man lūdza ātri pastāstīt par situāciju. Ekofin sanāksmes laikā šis jautājums tika skatīts, un īrijas uh, Ministrs aicināja ātri pieņemt lēmumu. Runa ir par uh, līdzekļiem Horvātijai. Un, uh, ja šis jautājums tiek pieņemts, tad uh, tam ir tāds politisks uh, lēmums uh, par jaunu partneri. To vēlas arī Eiropas komisija, to vēlas uh, uh, parlaments. Uh, Mēs pagājušajā nedēļā budžeta komitejā par to uh, uh, balsojām, un to vēlas arī īrijas pre prezidentūra, bet šobrīd nav vienbalsības, jo Eiropas komisijas priekš, priekšlikums, ko mēs atbalstam, ir saistīts ar uh, ļoti precīzu starpinstitūciju teksta īstenošanu. Tas šis nolīgums tagad ir spēkā un līdz ar to tiek paaugstināti griesti. Lai sveiktu jaunos Eiropas Savienības dalībniekus. Tā tad piecā izdevuma rubrika, un tā ir pozīcija, ko mēs atbalstam. Pat labam uh, nekas nav pavirzies uz priekšu padomas līmenī. Mēs esam norādījuši to un esam balsojuši arī pagājuši nedēļu, ka esam pieejami un ir ārkārtīgi ātri nepieciešams risinājums 1. jūlijas, un tas taču burtiski ir jau rīt, bet juridiski esam saistīti uh, ar to, ko dara vai nedara padomi. Nu, tā tad es domāju, ka mēs varam atjaunot šo mūsu pozīciju un publiskasmu. To teicu un saku tagad un teikšu arī presai par to nozīmīgumu, kādu mēs gribam pievērst šim jautājumam un lai jautājums tika pieņemts un lai tas atbilst no vienas puses tam garam, kāds ir tad, kad jauna valsts iestājas Eiropas Savienībā un arī atbilstoši dokumentiem, kāda ir mm, vienošanās starp institūcijām ietveros. Un ir ļoti nozīmīgi, lai lēmums tiktu pieņemts pirms 30. jūnija, nu, burtiski pirms jūnija beigām. Atgādināšu, ka budžeta komiteja balss tiksies 30. maijā Bet, protams, ja mēs vēlamies, lai šis budžeta labojums sāktos no 1. jūlija, tad jābalso par to ir plenārsēdē, un tas ir no 10. līdz 14. jūnijam. Tātad, ja šis jautājums nav atrisināts padomas līmenī, ekofinā tikai 21. jūnijā, tad tas nozīmē, ka mēs nevaram uh, to ievērot tikai nu, ne ātrāk par 1. jūliju nedēļu, un tas būtu ļoti žēl, bet nu, tas eh, tiešām ir padoms jautājums, lai viņi rīkotos, atbilsto, ad, eh, nu, rīkotos atbilstoši, eh, kā tas pienāktos pret jaunu arī padomas dalībnieku. Tātad paldies! Jā, labi. Tātad šobrīd mēs varam pievērsties punktam numur 12 un 13. Runa iet par budžeta grozījumu numur 5, lai finansētu solidaritātes uh, fondu uh, Slovenijas labā un fonda izmantošana ir paredzēta pēc plūdiem. Juridiskais a, teksts par to stāstīs a, kolēģis Fernandešs. Par 13. solidaritātes a, fonds par Slovēniju. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Giovanno Lavija ir referents par šo jautājumu, un viņš vēlējās, lai šis jautājums eh, tiktu piemērots eh, saskaņā ar budžeta grozījumu numur 5. Par solidaritātes fonda izmantošanu mēs runājam par apmēram 14 miljoniem eiro, kas tiktu piešķirti plūdu seku novēršanai Slovenijā, Horvātijā un Austrijā. Uh, plūdi piemeklē šīs valstis oktobrī un novembrī 12. gadā. Un e, šo prasību par solidaritātes fonda līdzekļu piemērošanu. Tā tiek izskatīta un e, parasti šādas, e, šādas iesniegums un šādas prasības mēs izskatām padomē, un solidaritātes fonda izmantošana ir ārkārtīgi lēna. Tas vienmēr ir saistīts ar budžeta grozījumu piemērošanu, un tas vienmēr ir saistīts ar to, vai padome grib to piešķirt vai nē. Jebkurā gadījumā tas ir saistīts ar milzīgu nokavēšanos, un Eiropas iedzīvotāji nesaprot, kāpēc. Ka Tātad mēs runājam 14,6 miljonu eiro summu, tā ir neliela summa jebkurā budžetā, un tomēr tās piešķiršana vēl joprojām kavējās. Tā kā ir nepieciešama budžeta grozījumi, mēs runājam par budžeta grozījumiem numur 5, tad otrajā savā priekšlikumā komisija ierosināja 14,8 miljonu piešķiršanu trešajā B piešķīrumu kategorijā. Uh, un eh, izskatās, ka visi ir par šo grozējumu pieņemšanu, naudas piešķiršanu un par solidaritātes fondu izmantošanu. Paldies! Très bien, je vous remercie. Pas de demande. Paldies! Neviens nevēlas uzstāties par šo punktu. Atgādināšu, ka. Eh, nu, jāievēr arī tas, kas notiek padomē. Un mēs izskatīsim uh, ziņojumu projektu 27. jūnijā vai 11. jūlijā, balsojums 5. septembrī, lai to varētu izskatīt arī eh, septembra plenāra sēdē. Un tas viss eh, tam visam būs jābūt apstiprinātam, un kā vienmēr, tad, kad tiek izmantoti arī, uh, es atvainojos, solidaritātes fondi, tas ir solidaritātes fondi. Uh, runa ir par uh, Sloveniju, Horvātiju un Austriju un plūdiem šajās valstīs katru reizi mēs eh, pieņemam juridisko bāzi un arī papildus budžetu, proti budžetu grozījumus. Tātad es jums piedāvāju tagad eh, pievērsties astotajam darba kārtības punktam. Tas ir pusgada pārskats par eh, obligāciju iniciatīvas projektu Tās ir izmēģinājuma posms. Mēs esam par to runājuši pagājuši nedēļu. Uzklausīšanas laikā, tad, kad uzklausījām Eiropas investīcijas eh, bankas priekšsādātāju un komisāru Alī Rēnu, un uh, mūsu vidu ir Tomas Kungs, viņš pārstāv komisiju, un Dženet Kungs pārstāv Eiropas investīciju banku, un viņi gribēja iepazīstināt mūs ar situāciju. Un kur ir šie kungi? Ā, jā, atvainojiet, atvainojiet, es jūs neredzēju, sveicu jūs, un tad mūsu referenti izteiks komentārus. Lūdzu! Paldies, godātie deputāti, un paldies eh, priekšsēdētāji, ka jūs pieminējāt komisijas priekšsēdētāju vietnieku Rēnu un arī ģenerāla direktorāta pārstāvi ir uzsvēruši gan komisijas, gan arī Eiropas investīcija bankas panāktošais projektu obligāciju ievad etapā. Mēs runājam par sešu mēnešu projektu un mēs apsolījām parlamentam šādu pārskatu sniegt Ziņojumu pieņēma komisāra kolēģija un e, ik pēc sešiem mēnešiem mēs esam apsolījuši parlamentu iepazīstināt ar lietu kārtību. Varbūt atgriezīsimies nedaudz atpakaļ pagātnē un atgādināsim paši sev, kāds bija iemesls, kāpēc tika runāts par projektu obligācijām un e, kādā veidā mēs e, vēlamies šos projektus iekļaut nākamajā DFS. Uh, Sākotnēji tā bija komisijas vēlme, lai projektu obligācijas tiktu iekļautas DFS, lai e, veicinātu ātrāku projektu palaišanu tirgū, to pārbaudi un līdzīgi. Un e, Jūs, e, parlaments, vēlējāties redzēt pārbaudas periodu, kādā veidā projekta obligācijas darbojās. Protams, ka resursu ne, varbūt eh, resursu ierobežotības dēļ mēs varējām šos eh, projekts pārbaudīt tikai nelielā ražojuma nozarē. Mēs eh, vēl, mēs divreiz gadā esam apņēmušies sniegt jums atskaitas un katru gadu detalizētāku pārskatu par to, kas notiek. Ir bijušas ārkārtīgi daudz eh, diskusijas par eh, projektu obligāciju nepieciešamību. Komisija lēmumu pieņem jau desmitajā gadā, un 2012. Eh, gadā tika pieņemts galīgais lēmums. Šo divu gadu laikā dalību valsts vilcinājās, bet pateicoties Eiropas parlamenta atbalstam, mums ir izdevies projektu obligāciju iniciatīvu pieņemt kā veiksmīgu risinājumu. Uh, Bija brīdis, kad tas tirgu radīja zināmas svārstības un e, nepārliecinātību par šādu obligāciju nepieciešamību, bet šobrīd e, tirgus ir sapratis, ka ik viens projekts prasa zināmu laiku tā sagatavošanas un īstenošanas laikā, un tāpēc šīs projekta obligācijas ļauj tos īstenot ārkārtīgi ātri. Mēs eh, runājam par tādiem projektiem, kuri ļauj kādu ražojumu palaist tirgo pēc iespējas ātrāk, un eh, mēs runājam arī par iepirkumu procesu, un līdz 14. gada beigām uzskatām, ka šīs projekta obligācijas tiks palaists jau apgrozībā. Ir eh, tādi projekti, kuri tieši projektu uzsākšanas sākuma etapos piedzīvo vislielākās grūtības, un tāpēc ir nepieciešams mums šos projektus atbalstīt. Vienlaicīgi, lai varētu dažādot eh, finansējumu un visu iniciatīvu, mēs vēlamies eh, redzēt eh, tādu portfeli, kurā risks būtu dažādots un sadalīts, lai mēs varētu sekt, nosekt dažādas sektors. Pretējā gadījumā mēs zaudējam dažādošanas portfolio un budžeta resursi netiks izmantoti visefektīvākajā iespējamajā veidā. Ir vesela virkne projektu, kuros eh, projektu obligācijas jau ir pieņemtas. Valde ir pieņēmusi lēmumu par to, ka šiem projektiem tiks piešķirs projektu obligācija modelis. Kā jūs redzat, ir e, vairākās valstīs šādi projekti, un mēs runājam par, par sešiem projektiem, kuros e, Eiropas Investīcija Banka šobrīd piedalās. Mēs e, šobrīd nodrošinam vienu mi miljārdu projektu obligāciju finansējumu un 700 miljonu varē, 700 eh, varētu būt, eh, ja visi projekti tiek izskatīti. Mēs runājam par 230 miljoniem, bet eh, iespējams projekts, kurus esam paredzējuši īstenot, tas varētu būt prasība apjomā ap 7 miljoniem. Tas nenozīmē, ka viss projekts tiks pat uzsākt, jo ir tādas situācijas, kurās sponsori vai uh, iepirkuma izsludinošā iestāde var izmantot citas finansējuma avotus, vai arī projekts uzsāk savu, eh, projekts nokavējās ar savu uzsākšanas fāzi. Tāpēc eh, mēs vēlējāmies redzēt konkrētus projektus, kurus varētu izmantot šajā pilota projekta sērijā un kur tiešām būtu īstenot šajā laikā. Un tāpēc mēs izvēlējāmies šos konkrētos sešus projektus, lai varētu atskaitīties par finansējuma niansēm. Jo, protams, ka jūsu komiteja lielākoties interesē finansējums, kas tiek piešķirts projektam, kādā veidā tiek nosekta riski, kādā veidā tiek eh, izvērtēta projekta efektivitāte un līdzīgi. Eiropas Investīcija banka ir veikusi lielisku darbu jo iniciatīva tika, kā jau teicu, uzsākt 12. gadā. Mēs izpētījām tirgu, kādā veidā šie projekti varētu tikt, protams, saskaņā ar kritērijiem finansēt visā Eiropā. Esam diskutējuši gan ar sponsoriem, gan ar varas iestādēm. Bija nepieciešams diskusijas arī ar eh, amatpersonām un varas iestādēm, jo, protams, uh, Tās ir, amat, tās, tās ir varas iestādes, kuras atbalsta projektu finansēšanu ar obligāciju līdzekļiem jo tieši varas iestādes ir piedalījušās arī alternatīvu finansējumu risi, meklēšanā un visbeidzot arī sponsoriem pašiem. Tiem, kuri piedalās iepirkumā, ir jāmeklē iespējami finansējuma avoti. Tātad mums šeit šajā pilotprojektu etapā ir vairāk apstiprināti projekti un tādi, kur tiks apstiprināti, mēs runājam par eh, tādiem projektiem, kuri pavisam drīz tiks apstiprināti. 2012. gada beigās mēs bijām identificējuši finansējumu nepieciešamību 1,8 miljārdi apjomā. Un eh, pavisam kopā mēs runājam par 9 miljārdiem. Šajā pilota projekta etapā jau parādījās nepieciešamība pēc eh, po, pilota, pēc projekta obligācijām, jo uh, Mēs eh, vēlējāmies, lai projektu obligācijas tiktu iesaistīts projekta sākotnējā etapā. Kā jūs redzat, šajā pilotu projektā ir ļoti daudz dažādi projekti, energoprojekti, transporta projekti, platjoslas interneta projekti un samērā liela valstu pārstāvniecība. Protams, e, varbūt daži no jums būs pamatī, pamanījuši, ka trīs ceturdaļas, atvainojos, saka priekšsēdētājs, apmēram puse no tirgiem ir tādos, tādās e, nozarēs, kurās finansējums līdz krīzē bija labāk pieejams. Un e, apvienotā karalista, Beļģija un Vācija redzēju šos projektus finansētus savādāk, bet mēs redzam, ka projekti daudz lielākā mērā tiek īstenoti arī dienvidu valstīs, un tie projekti, kuri šobrīd ir iesnieguši projektu obligāciju eh, finansējuma, eh, tie ir arī dienvidu valstīs. 130 miljonu saistības šajā pilotfāzē ir papildus labums, lai pilnīgi visas iestādes, kuras vēlas projekts īstenot ar šādu finansējumu metodu, varētu to arī izpildīt. Jo patreizējā ekonomiskajā situācijā, kurā banku sektors daudz uzmanīgāk iesaistās dažādu projektu finansējumā, iespējams tiešām Eiropas investīcija banka var veicināt ekonomisko izaugsmi un sniegt kredītu atšķirībā no banku sektora, kurš šobrīd izvairās no ilgtermiņa parādiem. Būtiskākais izaicinājums šobrīd un pirmā šā gada ceturkšņa beigās, otrā ceturkšņa sākumā ir sekojošs, lai mūsu saistības tiešām īstenotos reālos projektos 14. gadā. Un 14. gadā būtiskākais būs uh, mūsu intereses un saistības tiešām īstenot reālos projektos, lai būtu tā, ka projektu obligācijas tiešām noved līdz adekvātiem risinājumiem. jebkurā gadījumā iesaistītās puses ir bijusi ārkārtīgi pozitīvas. Kad desmitajā gadā mēs šo iniciatīvu uzsākām, mums bija sabiedrības eh, apklaušanāšana Un eh, mēs izveidojām arī atsevišķu mājaslapu, kurā runājām par šiem projektiem. Viss atbildes bija pozitīvas, bet eh, šobrīd jau pozitīvais atbalsts ir pavisam skaidrs. Arī reitinga aģentūras ir pozitīvi novērt, novērtējuši šo iniciatīvu un eh, ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka reitinga aģentūras pozitīvi to novērtē, jo kapitāla tirgu investētāji ļoti augstu novērtē šos eh, projektu obligāciju iniciatīvu projektus. Kā jau iepriekš teicu, mēs esam dzirdējuši pozitīvu atbildi gan no varas iestādēm, gan arī no sponsoriem. Tomēr joprojām ir zināmi neatrisināti jautājumi, un arī sabiedrības izglītošana vēl joprojām ir svarīga. 27 dalību valstīs varas iestādēm ir jāiepazīstās ar finansējumu piešķiršanu šiem projektu obligācijām. Mums ir jāstrādā ar dalību valstu atbildīgajām personām. Arī institūcijas, pensiju fondi, apdrošināšanas sabiedrības ir ieinteresētas savus eh, ilgtermiņa ilgtermiņa saistības un ilgtermiņa apņemšanās piesaistīt šiem fondiem, un tomēr šie partneri vilcinās izmantot šādu finansējumu, daļai arī tāpēc, ka dažas e, e, apdrošināšanas sabiedrības un arī pensiju fondi izmanto maksātnespēja divi mehānismā piedāvātos finansējums. Redzēsim, kā tas attīstīsies tuvākajos gados. Ir zināma vilcināšanās no investoru puses. Piemēram, tādi investori, kuri vēlas investēt infrastruktūrā, šobrīd vilcinās. Tieši tikpat lielā mērā arī investori ārpus Eiropas Savienības, Kanādas, Austrālijas investori, kuriem ir uh, interese par lieliem projektiem arī izrāda interesi par šiem projektiem. Visbeidzot, sponsori izrāda interesi. Ir tādi, kuri vēl nav iepazinā, iepazinušies ar kapitāla tirgus finansējumu, un mums vajadzētu tos in, ieintegrēt šajā modelī. Visi šie izaicinājumi virza Eiropas investīciju banku uz proaktīvu rīcību. Ne tikai mēģinot izglītot investors, investīcija banka uzskata, ka arī pilotfāzē un arī projekta uzsākšanas fāzē tā varētu būt līdzfinansētājs, tātad eh, piedalīties šo projektu obligāciju līdzfinansējumā. Ja projekts izvēlas piesaistīt kapitāla tirgus līdzekļus, ja tiek eh, laists apgrozībā projekta apgro, ab, obligācijas, tad eh, šobrīd Eiropas Investīcija banka izskata iespēju iesaistīties arī kā investors. Tieši tāpat eh, arī dažādas dalību valstu publiskās investīcija bankas ir izteikusi interesi darboties tādā pašā veidā. Es eh, jau īsumā pieminēju tos izaicinājumus, kas ir eh, iesaistītajām pusēm. Šeit ir detalizētāk aprakstīts tas, kā. Ja iepirkums eh, un tā finansējums ir dažādiem projektiem, tad šeit ir notikušas izmaiņas, tās patiesībā notika pirms pāris gadiem iepirkuma direktīvā. Un tādējādi projektiem ir arī alternatīva finansējuma veidi. Ne visas dalību valsts jaunos publiskā iepirkuma noteikums tulko vienādi, ir zināmas neskaidrības, un mēs komisijā šobrīd mēģinam izskatīt iepirkuma aspektu. Esam organizējuši uzklausīšanas konferenci un mēģinājuši izglītot arī tirgus dalībniekus par to, kā savietot kopā aizņēmumu ar kapitālu tirgus e, interesēm, un mēs mēģinam runāt par aizņēmumu labumiem projektos, bet, kā mēs zinām, šobrīd bankas nelabprāt patiesībā vairs nedod ilgtermiņa aizdevumus. Kā jau teica jau agrīni ir jāiesaista sponsori dažādos projektos, un mēs komisijā uzskatām, ka sadarbībā ar iesaistītajām pusēm mums izdosies, ka visi projekti, kuri ir jēgas pilni, lai tos īstenot ikvienā to īstenošanas fāzē, banka noteikti aktīvi iesaistīsies to finansējumā. Jūs, protams, e, būsiet iepazinušies ar tā saucamo Eiropas aizstošo ideju, un e, ir panākts būtisks progress paga, burtiski vakar, un es vēlētos pateikties parlamentam par tā, izra, par tā izteikto atbalstu Connecting Europe Facility idejai, jo tas mums ļauj būtiski palielināt to projektu skaitu, kurus mums būtu iespēja atbalstīt. Jo, kā jau teicu, šobrīd ir pieejama ne tikai finansiāli, bet arī citi instrumenti. Priekšsēdētāja kungs, es šeit beigšu, bet eh, Niks Čelens no Eiropas Investīcija bankas atbildēs uz jautājumiem, un mēs esam tāpat gatavi uz tiem atbildēt. Monsieur direktor, monsieur... Paldies direktoru kungam. Tagad referents Gorans Lūdzu. Thank you, chair. Paldies priekšsēdētāji un liels paldies par šo prezentāciju. Manuprāt, tā ļoti labi ieskicēja situāciju, kādā atrodamies ar projektu obligācijām. Tā ir pilotfāze un ir ļoti svarīgi, ka ir šī ziņošana ik pa sešiem mēnešiem Eiropas parlamentam, jo šis jautājums joprojām ir strīdīgs dalībvalstīs un uh, Uh, kapitāla tirgos un zināmā mērā arī Eiropas parlamentā. Un tāpēc man šķiet šie regulārie ziņojumi ir ļoti svarīgi. Ir virkne jautājumu tomēr. Un varbūt ir lietas, ko es nesaprotu, kas mums uh, vēl ir uh, jāizskaidro, jo man ir apmēram seši jautājumi, ko gribu uzdot. Pirmkārt, Tas, ko jūs tagad piedāvājat, cik pareizi eh, saprotu, tad tā ir pilots fāzes pagarināšana, jo mēs neesam vēl pilnīgā gatavi izvērtēt pilotu fāzi 2013. gadā, tāpēc mums ir vajadzīgi vēl divi gadi, 14. un 15. gads eh, šajā uh, tā kā fāzē papildus 230 miljoni, lai varam no 15. gada ieiet šajā galīgajā fāzē. Gribēju vienkārši noskaidrot, vai pareiz to sapratu. Cik sapratu, jūs piedāvājat apkopot pagaidus tagadējās fāzes finansējumu ar LGTT instrumentu, kam būtu jāpabeidzas 13. gadā un 14 vēl 230 miljonus 14 un 15 gadam Eiropas Savienošanas instrumentā. Tas nozīmē, ka būs vairāk kā 700 miljoni šajiem gadiem. Tas, protams, ir arī ņemot vērā, ka mums ir jāpanāk saruna noslēgums par Eiropas Savienošanas instrumentu un DFS, bet cik es saprotu, tā ir jūsu ideja. Ko gribēju pārbaudīt? Uh, ko šī apvienošana patiesībā nozīmē. Vai tas nozīmē, ka mēs varam vienā katlā salikt visus šos resursus, vai šī ideja ir apspriesta ar dalībvalstīm? Cik saprotu, dažas dalībvalstis bija nedaudz atturīgas eh, attiecībā uz pilotu fāzi un arī eh, nevisai apmierināts ar Eiropas Savienošanas instrumentu. Vai jūs varētu paskaidrot šo ideju par apvienošanu un šo otro uh, pilotfāzes posmu, pirms nonākam galīgajā posmā 2015. gadā. Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums - projektu portfeļi. Tas tika apspriests eh, mūsu ziņojumā par pilotfāzi, un eh, ideja, kas, manuprāt, ir ļoti gudra, iespēja apkopot eh, projektus ar dažādu riska līmeni, eh, veidojot līdzsvarotāku li riska portfeli, mazināt eh, slogu investoriem un ļaut iespēju finansēt arī mazāks projekts. Bet tā kā jūs runājat par portfeļiem, jau tagad vai tā ir metode, ko jūs jau izmantojat, vai tā ir metode, ko jūs gatavojaties izmantot turpmākajos gados? Varbūt jūs varētu to paskaidrot, tas būtu ļoti noderīgi. Trešais jautājums, un tā bija viena no lietām, kas uh, tika apspriest visvairāk, un tas bija svīras efekts projektu obligācijām un Eiropas Savienības budžeta finansējums projektu obligācijām. Man uh, šķiet, šis virs efekts nav īsti skaidrs. Sākumā bija diskusijas par to, vai varētu panākt uh, 15 kārtīgu sviras efektu es budžeta investīcijām, bet kāda ir jūsu pieredze tagad? Cik liels uh, būtu gaidāmais sviras efekts uh, šajā pilotu fāzē un arī turpmākajos gados? Vai jūs varētu iedziļināties uh, šajā jautājumā, tas būtu svarīgi? Ceturtais jautājums par uh, investoru skaitu. Uh, Sākotnējā ideja bija paplašināt uh, investoru skaitu un uh, um, veidu, lai iesaistītu citus investors, kas līdz šim neinvestē Eiropas projektos. Kā tas viss tika attīstīts? Šis invest, instruments, ka patiesībā uh, bija vērsts uz jaunu projektu obligāciju tirgus izveidošanu, kas nepastāv. Protams, mēs esam tikai sākumā, bet vai jūs varat pateikt, kādas būs tendences nākotnē? Piektais jautājums, un tā ir viena no lietām, kas tiešām tika diskutēta uh, Eiropas parlamentā, un tas ir par projektu izvēli. Ir uh, saņemti signāli, mēs to sapratām no uh, Hojera kunga, tad, kad viņš bija šeit komitejā pirms dažām nedēļām, ka tagad sākumā mums ir jāizvēlās projekti, uh, kas ir uh, droši, ka mēs zināsim, ka viņi, ir, uh, ka viņi būs veiksmīgi. Mēs, protams, saprotam, ka tas ir nepieciešams, bet no otras puses ideja taču ir arī uh, pacelt to projektu reitingu, kuru potenciāls vēl nav tādā līmenī, lai tos varētu finansēt ar parastajiem tirgus instrumentiem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu piedāvāt, ka tas kaut ko jaunu dod ka mēs nefinansējam tikai projektus, kurus tāpat varētu finansēt. Varbūt jūs varētu izteikties par šādu projektu izvēli, tas būtu būtiski. Bet ir arī šis te eh, nedaudz politiskākais jautājums par ilgtspējību. Eh, ja mēs redzam, kādas projekti jau ir apstiprināti un izvēlēti, lielākie ir autostrāžu projekti eh, bagātākās rietumu dalību valstīs. Uh, Kā tad tas uh, atbilst šim ilgspējas kritērijam? Jūs norādījāt uh, uh, jūsu statistikā, ka ir paredzēti citi projekti vēlāk, un būtu ļoti labi, ja mēs varētu šeit redzēt IT projektus, atjaunīgo enerģiju projektus, kas tiek gatavoti, jo citādi šeit parādītos politiski jautājumi. Un sastais un pēdējais jautājums par geogrāfisko sadalījumu Ja, tad, kad pilota frāze tika izveidota, tad eh, jaunākās dalībvalsts jo īpaši bija nobežījušās, ka tām nebūs kapacitātes pieteikties uz šo instrumentu. Un mēs centāmies tās pārliecināt, ka komisija un EIB tās atbalstīs, lai tās uh, spētu pieteikties uz šo finansējumu. Uh, Kad tagad redzam apstiprinātos projektus, tad eh, redzam, ka tie ir eh, vecākās un bagātākās dalībvalstīs, rietum dalībvalstīs, un ir sektors, kas ir saukts eh, citas dalībvalstis, jūsu grafikos tas bija atzīmēts, bet būtu tiešām konkrēti labi redzēt, ka ne tikai tāds dalībvalsts kā Vācija, Spānija, apvienotā karalista, bet arī jaunāks un austrum Eiropas dalībvalstis uh, Uh, varētu saņemt šo finansējumu. Jūs arī minējāt, un uh, tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs punkts, iespēju palielināt uh, šo projektu obligāciju instrumentu no 20% uz 30%. Tas būtu, lai šo uh, um, iniciatīvu padarīt populārāku dalībvalstīs, kur tā nav īpaši pieejama vēl. Vai jūs tur varat paskaidrot, ir uh, pieejamas jūsu prezentācijas papīra kopijas, bet tas, ko jūs teicāt, bija nedaudz atšķirīgs. Vai jūs varētu mūs apgaismot nedaudz šajā jautājumā, jo tas arī ir strīdīgs jautājums. Tātad pāriet no 20 uz 30 procentiem, tas nozīmē, ka Eiropas Savienība kā tāda uzņemas papildu risku. Un tas bija viens no jautājumiem, ko uzdeva dalībvalsts pirms pilotfāzes sākuma. Es jums piekrītu, ka būtu labi, ja panāktu ģeogrāfisko sadalību, kas būtu vienlīdzīgāks, bet varbūt jūs varētu, mūs varētu šeit vēl papildus informēt. Paldies, referenta kungs, neviens cits negrib izteikties. Es gribētu piebilst tam, ko teica Jorans Ferms. Uh, ka mani arī tāpat kā viņu pārsteidz tas, ka pirmais projekts, kas tika apsvērts, uh, uh skar transporta infrastruktūru pārsvarā un uh, par potenciālu ir uh, zināms potenciāls investēt atjaunīgais enerģijās, bet gandrīz nekas uh, nav teikts par platjoslu, kas ir diezgan pārsteidzoši. Uh, un tas arī um, saistās ar to, ka sadalījumā, sadalot finansējumu Eiropas Savienošanas instrumentā, ko paredz Eiropadome, diskutējot par daudzgad finanšu schēmu, praktiski nekas netiks sniegts uh, Uh, platjoslai, kas izskatās nevienu neinteresē valdībās. Un uh, man tad ir jautājums, uh, kādas sekas tam varētu būt? Vai tas nozīmē, ka mēs atsakāmies no šīm investīcijām, vai tas nozīmē, ka šīs investīcijas ir jau tāpat rentablas un tām nav nepieciešams ne budžeta, ne Uh, privileģētais finansējums uh, ar uh, projektiem, obligācijām vai citām finansēšanas sistēmām, kas būtu balstītas uz Eiropas investīciju bankas darbību, tas ir jautājums, ko mēs uzdodam. Lūdzu, kungs, jums vārds. Uh, if, if... Priekšsādātāji, liels paldies. Varbūt es varētu uh, atbildēt uz šiem sākotnējiem jautājumiem, un tad uh, Tomās kungs noteikti papildinās. Uh, Referenta kungs, jūsu jautājumi e, varētu to sadalīt trijās grupās. Es jums sniegšu trīs atbildes, ja drīkstu. Un tad varēsim sniegt arī precizējumus. Pirmā jautājuma grupa bija par e, to, kāda ir portfeļa efekta nozīme un kādas varētu būt sekas attiecībā uz svirs efektu. Kā jūs pareiz teicāt, priekšlikums, kas ir izteikts par eh, apvienošanu pēc 2013. gada, apvienojot uh, aizdevumu garantijas ten transporta portfelim, un apvienojot to ar sākotnējo projektu obligāciju iniciatīvas portfeli, kas mm, tātad bija atbalstīts 230 miljonu eiro apmērā no budžeta puses. Papildus tam vēl uh, būtu 230 miljoni uh, 13 līdz 15 gadam. Šo, uh, šis apvienošanas mērķis ir panākt uh, tādu uh, drošu portfeļu efektu. Un jūs uzdevāt jautājumu par to, vai portfelis uh, portfeļu tehnoloģija tiek uh, izmantota jau šodien. Es varbūt gribētu tikai atgādināt deputātiem, kā Eiropas budžeta finansējums ir izmantots, tiek izmantots un kā tas attiecas uz portfēlu un svirs efektu. Eiropas budžeta ieguldījums uh, faktiski ir kapitāla ieguldījums Eiropas investīcija bankā. Uh, kuru Eiropas investīcija banka izmanto kā uh, pirmo um, zaudējumu daļu uh, projektu portfelī. Un tā kā EIB ir šī aizsardzība pret zaudējumiem, Tātad, lai varētu sekt uh, dažādus zaudējumus, ja tie būtu dažādos projektos portfelī, tad EIB patiesībā spēja um, uh, atsverot šos uh, fondus, uh, tātad kā sviru izmantot šo finansējumu, lai saņemtu vēl finansējumu um, projektu obligācijām. Tātad tas ir pirmais svirs efekts. Un tas savukārt uh, var uh, Um, tātad šis pakārtotais parāds var uh, palielināt par 20% šos, šīs obligācijas, un tas ir uh, otrs uh, svirs efekts. Un, um, šie tātad 20% tiek sniegti no uh, ieguldījumiem, un šis ir tas trešais virs efekts. Tātad galvenais uh, Eh, kā pas, panākt šo svirs efektu, ir tas, ka kopienas resursi uh, sniedz šo pirmo eh, zaudējumu aizsardzību, kuru uh, var izmantot kā svīru caur portfeli EIB. Un, protams, jo lielāks šis portfels un daudzveidīgāks, jo lielāks būs svirs efekts. Un uh, tā ir tā priekšlikuma loģika. Uh, kāpēc ir priekšlikums apvienot šos trīs portfeļus. Otrs jūsu jautājuma kopums bija par investoru veidu un skaitu. Tamas kungs, manuprāt, ļoti skaidri izteicās par uh, tādām, par tām pozīcijām, kādas redzam šobrīd tirgū ir būtiska interese izrādīta par šo iniciatīvu no Eiropas investoru puses. Un uh, viņš teica, ka ir tomēr regulatārā neskaidrība tomēr vēl, bet invert, Eiropas investoriem uh, infrastruktūra uh, ir uh, jauns investīcija veids, bet kā Tomas kungs jau teica, viena no uh, iedrošinošākajām lietām šajā iniciatīvā ir tas, ka uh, esam redzējuši arī varbūt pat pārsteidzoši lielu interesi no e, visas pasaules institucionālajiem investoriem. Tā skaitā arī tiem, kas darbojas Āzijas valstīs un Ziemeņamerikā, kam ir lielāka pieredze nekā Eiropas investoriem varbūt ir infrastruktūrā kā investīcijās. Tikai vēl viens e, komentārs e, tam, ko teica Tomes Kungs. Uh, esmu pārliecināts, ka tas ir saistīts ar progresu, ko esam panākuši, uh, proti ir mainījusies domāšana, mainījusies attieksme, un to ir panākuši iniciatīva. Esam arī uh, pieredzējuši pierādījumus, uh, ka investori veido komandas, lai viņi varētu darboties efektīvāk šajā tirgu. Uh, Un patiešām redzam jau pirmos piemērus, ka investori uh, investē tieši projektos, privātos projektos. Tātad soli pa solītim uh, param redzēt uh, makro līmenī tos uh, efektus, ko centāmies sasniegt ar šo iniciatīvu. Un pēdējie jautājumi, ko jūs uzdevāt, bija par projektu izvēli, gan runājot par geogrāfisko sadalījumu, gan par sektoriem. Uh, Nav šaubu, ka runājot par EIB un droši vien arī par parlamentu, ka e, šis svarīgākais tests projektu obligācijām būs e, parādīt, ka varēs finansēt projektus, kas citādi net, nesaņemt finansējumu. Un tomēr gribētu atsaukties uz Tomas kungu teikto. Šī iniciatīvas sākumā šajā pilotu fāzē uh, ir divas svarīgākās lietas, kas jāņem vērā. Pirmkārt, uh, Ņemot vērā laika ierobežojumu šai iniciatīvai, mums ir uh, ierobežots projektu klāsts, uh, kurus varam uh, izvēlēties. Tātad projektu uh, projektam finansēšanas risinājums varbūt jau ir izvēlēts uh, šiem projektiem, un uh, šie uh, projekti savukārt ir valstīs, kuriem ir projekta finansēšanas tradīcijas. Otrakārt, Šī visa mērķis ir uh, aicināt investors un iedrošināt viņus investēt jaunos projektos, un ir tiešām pārsteidzoši, kāda ir um, interese, bet uh, tas galvenokārt, protams, ir valstīs, jurisdikcijās, kurās uh, viņi redz, uh, viņiem ir lielāka pieredze varbūt finansējumā. Un tomēr mēs ļoti uzmanīgi uzklausījām eh, to skaidro valodu, ko pauda parlaments. Eh, mēs eh, tātad ziņojam par projektiem, ko EIB valde ir apstiprinājusi šobrīd, bet es varu jums apliecināt, un jūs to arī minējāt, ka gatavošanā tātad, kas tiek izskatīti šie projekti un izvērtēti, mēs tiešām cenšamies paplašināt projektu sadalījumu geogrāfisko izkliedi, lai varētu vairāk un dažādāk projektu saņemt um, atbalstu no projektu obligācijām. Par sektorālo sadalījumu, un te būs tikai divi komentāri. Pirmkārt, platjosla. Pamanīsiet, ka uh, runājot par gatavošanā esošiem projektiem, mēs uzskatām, ka būs ierobežots skaits platjoslas projektu pilotu fāzē. Un tomēr projektu finansēšana um, nav bijis tas veids, kā šādi projekti tiek finansēti. Galvenokārt tas ir uh, korporatīvais vai cita veida finansējums. Tātad šeit ir divkāršs čērslis, kas ir jāpārvar, lai uh, uh, uh, pievienot šeit projektu finansēšanu un kapitāla tirgus projektu obligāciju finansēšanu. Uh, Un otrkārt, priekšsādātais arī izteica komentāru par to, manuprāt, jūs abi atsaucāties uz to, cik svarīga ir ilgtspējība eh, finansējot atjaunīgo resursu projektus. Man jāsaka, ka šobrīd nav um, aptvērums, uh, lai uh, finansētu paauģu aspektu fin uh, atjaunīgajā enerģiju projektos, jo tas nav uh, projekta obligācija mērķis. Uh, bet eh, tas nevar saņemt eh, finansējumu, bet eh, finansējumu var saņemt ten enerģijas tīkli, kas var veidot savienojumus, un to mēs pētām šo aspektu tiešām ļoti rūpīgi. Ja es drīkstu priekšsēdētāji arī izteikt dažus komentārus, pirmkārt par svīra, svirs efektu tiešām, lai saņemtu vairāk, lai labāk izmantot mūsu resursus, mēs panāksim lielākus virs efektu, ja šos 230 un jaunos 230 uh, un LGTT uh, savienosim kopā, nekā ja tos paturēsim atsevišķi. Runājot par uh, projektu veidu, kuro tiek investēts, ko minēja arī priekšsādātājs, papildus investoru izglītošanai šeit Eiropā. Eiropas komisija uh, ļoti aktīvi strādā, lai infrastruktūrā tiktu piesaistīts arī starptautiskais finansējums. Mēs ļoti aktīvi strādājam G20 grupā ar Austrālijas partneriem. Viņi būs prezidējošā valsts G20 nākamgad, un Vācija un Indonēzija, kas tagad vada darba grupu par ilgtermiņa investīcijām, tur mēs arī pieliekam būtiskus pūliņus, lai uh, Uh, reklamētu infrastruktūru kā investīciju objektu Eiropā un arī starptautiskā līmenī. Mēs arī aktīvi sadarbojamies ar uh, citām uh, attīstības bankām, piemēram, Āzijas attīstības banka. Tikko ir uzsākus pirms dažiem mēnešiem projektu obligācija iniciatīva Indijā, un mēs uh, cenšamies uh, koordinēt uh, Uh, mūsu rīcību ar līdzīgiem partneriem, lai veicinātu interesi šādās investīcijās. Un arī OECD mēs strādājam grupā, uh, kas strādā pie ilgtermiņa investīcijām, un arī tur runājam par kapitāla tirgus finansējumu. Pēdējais komentārs par šiem 30%. Jā, tiešām uh, mums ir priekšlikums par uh, saiguma uh, palielināšanu no 20 uz 30%, tieši tāpēc, lai uh, varētu šeit iekļaut riskantākus projektus vai, nu, geogrāfiski vai sektorāli riskantākus projektus. Un tas ir ļoti svarīgi mums, lai uh, atbalstītu elastību, lai varētu atbalstīt uh, projektu. Tas nenozīmē, ka visos projektos būs uh, 30%, bet to varētu izmantot uh, projektos, kur tas būtu nepieciešams. Un pēdējais jautājums, ko jūs uzdevāt, ir par projektu portfeli. Komisijā mēs um, saglabājam savus uh, ambīcijas uh, izmantot apkopošanas iespēju mazākiem projektiem uh, projektu obligāciju iniciatīvas ietvaros. Šobrīd projektu obligāciju iniciatīva juridiski ir vērsta uz ten projektiem. Um, mēs centīsimies uh, šo tehnoloģiju izmantot arī citos sektoros un censties uh, pārliecināt uh, <clears throat> dalībvalsts, lai ar finanšu instrumentiem un struktūra fondiem šī tehnoloģija tiktu izmantot arī dalībvalstīs. Tātad mēs uh, runājam ar tirgiem, runājam ar dažādiem partneriem un uh, arī citās budžeta jomās, cerams, mēs varēsim nāk klajā ar idejām, kas eh, ļaus eh, projektu obligāciju metodi izmantot arī citos sektoros, eh, kur varētu apkopot mazākus projektus, kur reģionu vai sektori ir mazāk izmēri. Paldies. Merci beaucoup, monsieur le Paldies, tagad referenta kungs. Pavisam īsi. Paldies abiem kungiem par paskaidrojumiem, un mēs ļoti daudz iemācījāmies un uzzinājām par patreizējo situāciju. Jūs jau teicāt, ka tas ir tikai pirmais sešu mēnešu pārklājums. Patiesībā mēs esam projekta fāzes sākumā. Mēs, kā parlaments, kā budžeta lēmē iestāja, esam uzsākuši sākārtīgi komplicētas diskusijas gan par 13., gan 14., gan daudzgadu finanšu schēmu, un tagad arī par eh, daudziem citiem projektiem. Un, lai turpinātu šos projektus, ir svarīgi arī pabeigt diskusijas par šiem budžetiem. Uh, Tāpēc ir svarīgi paredzēt 14. un 15. gadam šos e, projekta obligāciju projekts apstiprināt, un mums ir jāpārliecina arī citas budžeta lēmēja iestādes par to, ka šis ir pareizais ceļš. Parlaments jau nav problēma, problēma ir dažas dalību valstis, bet mēģināsim visi kopīgi pārliecināt tos, kas vēl nav pārliecināti, ka tas ir pareizais ceļš. E, Paldies referenta kungam Ivailo, jūs gribējāt ko teikt? Jā, lūdzu. Uh, Jā, tikai, tikai, nu, burtiski pāris vārdi. Franklin, uh... Jā, es uh, neesmu apmierināts ar jūsu atbildi par platjoslas internetu projektu, projektu finansējumu. Protams, ka to pārsvarā finansē serveru piegādātāji, bet mēs runājam par tādiem plašjoslas, platjoslas internetu pieslēgumiem, kas nav interesanti provideriem. Un uh, Parlamentā mēs daudz esam runājuši par to, kādā veidā Eiropas budžets, protams, piesaistot publisko un privāto finansējumu, nodrošināt platjoslas internetu piekļuvu arī tādos reģionos, kas nav interesanti kas nav interesanti biznesām. Un mani pārsteidza tas, ka jūs apgalvojat, ka šis instruments nav domāts un nav pat labs platjoslas interneta nodrošināšanai. Jā, biznes ir ieinteresēts blīvi apdzīvot teritoriju nodrošināšanā ar platjoslas internetu, bet ne eh, attālos reģionos. Jā, paldies, saka investīcija bankas pārstādes. Protams, ka mēs būtu priecīgi atbalstīt platjoslas internesta projektus, bet projekta obligācija, iniciatīva un ideja ir saistīta ar to, ka uh, nav saistīta ar e, projekta finansiālu nespēju vai finansiālo interesi. Projekta obligācijas atbalsta tikai komerciāli izdevīgus projektus. Uh, Protams, ka mēs varam projektus padarīt finansētājam interesants ar dažādiem instrumentiem, un tomēr mums tas viss ir jāsaliek kopā kopīgā formulā, lai tiešām projekts no klasiskā finansējuma viedokļa būtu dzīvotspējīgs. Bet eh, es varbūt eh, mazliet pārformulēšu sevis teikto. Šobrīd mums nav pierādījumu vismaz tiem projektiem, kuri tiek īstenoti. Mēs esam izvērtējuši veselu virkni platjoslas internetu projektus un eh, ceru, ka nākamajās tikšanās reizēs man izdosies jūs iepriecināt, ka mēs atbalstam platjos internetu projektus. Cool. Ļoti labi, paldies, paldies um, šiem kungiem un arī atbalstu tās, uh, to secinājumus, kurus izteica konkurents fermas un ir vēlams, lai. Uh, projekti šajā eksperimentālajā fāzē varētu tikt īstenot nākošajā septiņu gadu periodā. Un jākonstatē arī tas, ka mūsu procedūras ir ļoti garas. Jo pat labāk divus gadus jau Eiropas komisija ir sākusi uh, Uh, šo obligāciju iniciatīvu projektu ar uh, Eiropas Investīciju banku aktīvu iesaistu un pirmais finansētais uh, projekts šādā eksperimentālā veidā aizsāksies tikai šī gada beigās, no divi ar pus gadi. Un, nu, tas ir tāds ļoti ilgs termiņš. Tātad liels paldies. Nu, un tagad. Uh, saskaņā ar mūsu darba kārtību 11.30. Tagad sāksim balsot. Mums ir viens vienīgs balsojums, par ko jābalso. Viens vienīgs teksts, par ko mums ir jābalso šodien. Tas ir teksts par. Tiešo maksājumu korekcijas likmi. Tas ir atzinums. To ir sagatavojis mūsu referents Giovanni Lavija. Kā jau teicu, Giovanni diemžēl ir uh, aizkavējies uh, uh, trilogā par kopēju lauksaimniecības politiku, tādēļ uh, iesaku jums paņemt uh, balsošanas kartiņas, vai visi varat balsot, vai lā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirms balsošanas es vēlētos tikai pateikt burtiski pāris teikums par šo tēmu, jo komitejā mēs par to nesam diskutējuši. Pirmais teikums, pirmais komentārs kompromiss, par kuru mēs esam vienojušies, ir atbalstāms un nedomāsim par to, vai tas ir saistīts ar DFS diskusijām vai nē. Tas ir atbalstāms kompromiss. Otra tēma ir tāda, ka mums ir zināmas atšķirības viedokļos saistībā ar balsošanas sarakstā ievilktiem plus, plusiem un nē. Tas ir principiāls jautājums. Uh, Tas, ko mēs vēlamies redzēt izpildām 13. gadā, bet par ko tiks maksāt 14. gadā, ko tas nozīmē? Ka visi tie projekti, kuri ir zem 150 tūkstošiem, tātad eh, no līdz 500 tūkstošiem un kas ir saistīti ar samazinājumiem, vai nu mēs atsakamies no izņēmumiem Bulgārijai, Rumānijai un Horvātijai, vai tas tomēr ir juridiski pareizi. Un vēlētos vēl kolēģiem pateikt, ka izņēmuma piemērošana trīs pieminētajām valstīm par tiešajiem maksājumiem bija tā, ka viņi nesasniedza maksimālos tiešo maksājumu griestus. Domāju, ka nebūtu iesakām šāda uh, procedūra, ka šīs valstis 2016. gadā tikai sasniegs tiešo maksājumu griestus. Uzskat, ka tas nav adekvāti. Izskaidrojums šādam izņēmumam ir tāds, ka šīs trīs valstis nesaņem pilnu tiešo maksājumu summu. Tas ir šajā priekšlikumā, jebkurā gadījumā šīs uh, valstis tātad deviņus gadus pēc iestājas Eiropas Savienībā nesaņem tiešo maksājumu pilnu apjomu. Monika Holmajer. Paldies, Ivēlā, tagad Monika Holmajera. Jā, paldies. Par šo jautājumu varēsim vēlreiz diskutēt, bet es esmu tomēr izbrīnīta, ka komisija eh, mēģina ko darīt, kas eh, daudz gadu finanšu plānā tiek diskutēts. Un, uh, par ko mēs tagad tādus iepriekšējus lēmumus, eh, mums nevajadzētu tos pieņemt par eh, daudzgadu finanšu schēmu, jau tagad eh, de facto šie lēmumi tiek sākti. Galvin kungs, nu nezinu, cik juridiski tas ir pārbaudīt šie izņēmumi, bet, nu, ja būs kādas sūdzības, tad noteikti, nu, vienalga tas vēl tiks diskutēts par šo vienu gadu, bet tas, kas man liekas ir saistīts ar problēmām, ir tas, ka komisija izsaka priekšlikumu, kur viena no. Uh, zīmīgi dažādās valstis tiek izspēlēts vien pret otru un no tā vajadzētu atteikties. Jo jautājums ir to, kam, kas tiek piešķirts un kam kas jāmaksā. Parasti krīžu mehānismu laiba, kā vienmēr funkcija ir tāda, ka visi maksā vienmērīgi. Un daž, nevis tā, ka daži maksā un daži saņem. No ar šādiem mehānismiem ilgtermiņā sākt strādāt. Uh, tad tas šeit parlamentā nu, būs strīds starp dalībvalstīm, jo gan jūs, gan manā frakcijā un citās frakcijās atbilstošās valstis sazinās ar deputātiem un saka, kā jūs pie, balsojat par to, jo tad, nu, piemēram, Vācijai kaut kas jāmaksā un Vācijai nekas nav jāmaksā, nu tā ir tāda ļoti neveiksmīga situācija komisijas priekšlikumi ir absolūti neveiksmīgi par krīžu mehānismiem. Mēs vienmēr esam teikuši, ka visi mēs kopā uh, no nu, atkarībā no apjoma pilnīgi atšķirīgi. Jā, protams, skaidrs un atkarībā no nepieciešamības tas viss tiek darīts. Bet šis uh, priekšlikums, ko ir izteikusi komisija, dala mūs. Un jāsaka, komisija jau ir izteikusi veiksmīgākus priekšlikumus, ja tā drīkst teikt. Jā, paldies. Tagad uh, eh, Hartonkungs. Forgot my tehnisks dabas piebilde. Es eh, aizmirsu savu kartiņu mājās, un es ceru, ka es varēšu ar īkšķu pacelšanu vai no, nolaišanu uz leju balsot. Sāīva. Nu, ļoti jauki, jā. Protams, ka tas tā gadās katram no mums. Uzklausījām šos komentārus, un tagad sāksim balsot. Ļoti labi. Tātad sākam kompromiss lielais āburts. Kas par? Paldies pret viens pret atturas pieņemts. Nākošais. Tas nozīmē, ka tas uh, ietver uh, pirmā grozījumu. Grozījums numur 13 iespēja iesniedz Lions Paulsons divās daļās. Pirmā daļa. Referents par kas par? Ļoti interesanti. Kas pret? Nu labi. Tad uh, Balsosim elektroniski. Arī man nav balsošanas karteņas. Nu, labi. Sākam balsot. 26 kartiņas. Jā, sākam balsot. Un 26 jau ir nobalsījuši. Nu, ļoti labi. Tā tad beidzam balsot. 12 par 11 pret Hartonga kungs. Jūs esat par vai pret? Jūs atturaties. Nu, tātad pret, tātad 12 par 12 pret noraidīts. Noraidīts pirmajā daļā. Vai tas nozīmē, ka otrā daļa, uh, ka tai vēl ir kāda jēga? Jā. Labi, tad referents par, kas par otro daļu. Paldies, kas pret? Neviens, kas atturs, neviens otrā daļa ir pieņemta. Divpadsmitais grozījums par to jābalso. Pirmā daļa atkrīt. Arī otrā daļa. Nu labi, tad mēs domājam, kā atkrīt abas daļas. Viņas ir atšķirīgas. We have to vote on the No, alors. Nē. Sekretariāts man saka, ka pirmā daļa grozījumā. 12 ir saistīta ar 11. pirmo daļu. Mēs noraidījām 11. pirmo daļu, kas nozīmē, ka mums vairs nav jābalso par pirmo daļu 12. grozījumam, bet jābalso ir par otro daļu 12. grozījumam. Vai tā ir ietverta? Bon, alors, alors... Nu, tā tad. Tas ir gluži pretēji tam, ko es sapratu. Ir jābalso par pirmo daļu. No 12 jau esam noraidījuši 11. pirmo daļu. Jā, labi. Nu, tā tad referents ir par. Kas par? Kas par 12. pirmo daļu? Kas pret? Nu, tas visdrīzāk ir tas pats balsojums. Pārbaudīsim. Tā tad pirmā daļa 12. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 14 pār 10 pret Hartonga kungs atturās. 14 pār 11 pret 3 atturējušies. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa par to nav jābalso. Nē, jo tā ir ietverta iepriekšējā balsojumā. Ļoti labi. Grozījums numur divi atsaukts. 14, 15, 16 ir ietverti kompromisā A. Tātad balsojam mutisks grozījums numur 3. Teksts jums ir pieejams jūsu balsojuma dokumentos, kas par pret, at, viens pret atturs pieņemts. Grozījums 6 atsaukts, grozījums 8 čočlājens. Referents par kas par? Pret. Sadalījums dažādās um, frakcijās tātad ir. Jābalso elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pār 10 pret. Atkal Hartonga kungs atturs. Gorans Ferm pret. 14 pret. Mm, pret 12 bet ir trīs atturējušies vairākums par. Tā tad pieņemts grozījums 7 atkrīt, grozījums 1 arī atkrīt, 9 ir ietverts, 12 ir ietverts, noslēdzošais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit četri par Hartonga kungs pretu. Nu, tā tā 25 par, 1 pret, 4 atturējušies. Ļoti labi. Nu, tad sveicam referentu un viņam klāt nēsot. Pas d'autre vote, puisqu'il n'y a pas de virement. Citi balsojumi eh, šodien nenotiks, tā tad es eh, jums piedāvāju pievērsties 18. darba kārtības punktam. Lūdzu, esiet tik laipni. Lūdzu, esiet klusi. Es jums piedāvāju pievērsties 18. darba kārtības punktam. Monika Holmajere aizstāja Džordžu Lajenu. Lūdzu, iepazīstiniet mūs ar kopīgās darba grupas uh, darbu. Vai, vai, vai, vai. Vai George Tais, aber es gibt die. Jā, šodien nemaz nav tik daudz sakāma, jo vakar mums bija attiecībā, patiesībā diezgan īsa uh, tikšanās, un uh, mēs uh, īpaši norādījām uz to, ka kopējās darba grupas protokolos nevajadzētu radīt iespaidu, ka mēs jau esam pieņēmuši lēmumus, bet uh, uzsvērt, ka tie ir priekšlikumi, kas ir vēl jāanalizē, lai uz ārpus nerastos nepareizs priekšskats. Mēs kā darba grupu uzskatām, ka šis temats ir jāanalizē un jāizstrādā, īpaši, piemēram, sadarbība ar reģionu komiteju un ekonomikas un sociālo lietu komiteju tulkošanas jomā un citās jomās. Mums jau ir sāktas pirmās sarunas jo šajās abās komitejās to, kā referenti par parlamenta budžetu, varu teikt, ka uh, tur uh, mēs pusgadu parlamentā par to diskutējām, bet komitejas pašas uh, nav pat diskutējušas. Tas nozīmē, ka tās tagad ir kā pārsteigts ar šo jautājumu, jo tās nav informētas. Un tur ir tāds pārsteiguma moments, kas tagad valda. Uh, Un komitejas tagad skata šo jautājumu un grib ar mums uh, pēc tam diskutēt. Otrakārt mēs runājām par uh, uh, paperless, jeb bezpapīra parlamentu, un proti par papīra lietošanas samazinājumu. Šeit ir runa par e-komiteju, uh, vai te var aizstāt papīru ar informācijas tehnoloģijām. Mums ir jākonstatē, ka tomēr ļoti atšķirīgi tiek skatīti kolēģi vidū uh, Eh, informācijas tehnoloģiju jautājumu. Vieni lieto tehnoloģijas, citi savukārt mazāk, un tos kolēģus, kas eh, strādā vēl lielā mērā ar papīru, nevaram piespiest izmantot informācijas tehnoloģijas, un tomēr ir iespējas, kā var samazināt eh, papīra pielietojumu. Piemēram, sēžu protokolus varētu eh, piedāvāt tikai elektroniski, kā tas daudzās komitejās jau notiek arī mūsu komitejā. Un, manuprāt, tas ir tiešām ļoti labs variants. To varētu izskatīt, ka varbūt elektroniskā formā varētu saņemt protokols un nevis katrā sēdē divas reizes tos izdalīt papīra formātā. Un runājot par uh, Uh, dokumentu skaitu, uh, kas tiek uh, izmantots papīra formātā par mapēm, ko varētu izmantot vairāk kārt, kādreiz tās tika mestas ārā, un tagad tās tiks savāktas un pēc tam izmantots atkal, lai viss nav jādrukā vairāk kārt. Tas mums arī šķita tāds izsverams priekšlikums, lai izvairītos no pārāks liela papīra patēriņa. Un tad uh, izmantot vairāk e-komiteju, paplašināt eh, šo eh, instrumentus pēc iespējas vairāk lietotājiem, un eh, šeit vajadzētu arī uh, domāt par uh, kolēģu un uh, asistentu piedalīšanos šeit, lai vairāk izmantotu. Es tur piedalījos pusstundu mani sniedza ievadu, un pārējais viss bija pašai jāmeklē, un tas, protams, eh, nepietiek, un tiem kolēģiem, kas eh, nav tik zinoši tehnoloģijās, vispār tas nepietiek, un tāpēc mēs lūdzām, lai atbalsts asistentiem un kolēģiem tiktu eh, palielināts, ja viņi vēlas izmantot e-komiteju. Tātad būtu gatavi to izmantot. Uh, un elektroniski skatīt dokumentus, un mēs eh, saņemsim arī izvērtējumu par e-sēdi, e-mītingu un par mobīlo ierīču lietošanu, piemēram, eh, planšetdatoru lietošanu sanāksmēs, par to mēs vēlamies precīzu izvērtējumu. Es nosaucu šos te pasākumus, un tad eh, pēc 14. gada vēlēšanām varētu um, ietaupīt 11 miljonus um, lapušu. Uh, tie daži pasākumi vien jau varētu tik daudz ietaupīt, un tas tiešām ir milzīgs apjoms, par ko vajadzētu padomāt. Un eh, tātad tie ir ietaupījumi. Eh, eh, gada laikā varētu būt 600 tūkstoši eiro. Tas ir par to, ko vakar apspriedām. Mēs lūdzām ģenerālu sekretāru sniegt mums analīzi, un šī analīze un sarunas, kas bija ar komitejām, um, Tātad par to būs ziņojums nākamreiz, lai mūs informētu, kas notiek. Citādi visādi nekas jauns nebija. Merci beaucoup. Paldies, Monika, par šo uh, izklāstu, par uh, darbu grupas paveikto darbu. Tā uh, laikam darbojas labi. No abām pusēm ir apmierinātība. Nekādi jautājumi nav Monikai. Paldies! Tātad 11. punkts par uh, budžeta grozījuma projektu. Tas ir uh, atlikts. Uh, un pēdējais punkts, tas, ko es pieminēju sanāksmes sākumā par citiem jautājumiem, dažādi jautājumi sakarā. Tur ir runa par humanitāro palīdzību Sīrijai, ņemot vērā pilsoņu karu, kas notiek šajā valstī. Man um, ārlietu komitejas priekšsēdētājs uh, uh, lūdza sastādīt vēstuli un tās projektus jums izstāst, izklāstīja, tātad izplatīja uh, ekonu komitejas priekšsēdētājs un es kā budžeta komitejas priekšsēdētājs, uh, mēs lūdzam palielināt humānās palīdzības apjomu Sīrijai, uh, Uh, iedzīvotājiem, kurus skar karš, ņemot vērā, ka konflikts tur sāsinās. Un jāapzinās, ka Eiropas valstis uh, vai nu ES kontekstā vai arī divpusējos uh, kontaktos ir galvenās donors palīdzot Sīrijai. 200 miljoni nāk no Eiropas Savienības, ECO programmas ietvaros un 400 miljoni uh, nāk no dažādu um, dalību valstu uh, budžetiem palīdzības veidā Sīrijai. Un Sīrija uh, kaimiņa attiecību politikas uh, ietvaros arī uh, ir mūsu partneris, bet uh, uh, nav panākt vienošanās par šī principa piemērošanu, līdz ar to nevar no šīs budžeta pozīcijas izmantot līdzekļus. 2011. gada decembrī Eiropas komisija pieņēma īpašu pasākumu uh, 10 miljonu eiro apmērā, lai sniegtu atbalstu Sīrijas un Palestīnas bēgļiem, kur cieši no krīzes. Un 2012. Uh, gada jūnijā, tagad ir pagājis gandrīz jau gads, uh, tika apstiprināti vēl uh, 20 miljoni eiro Sīrijas bēgļiem Jordānā, Jordānijā un Libānā. Attiecībā uz uh, ārkārtas palīdzības rezervi, jūs zināt, ka tas ir instruments, kas uh, ir ārpus uh, daudzgadu finanšu ietvara, un to var papildināt katru gadu uh, um, tātad ar iepriekšējos gados neiztērētajām summām, un tur Eh, rezerve šobrīd ir 115 miljoni eiro saistībās un 45 miljoni maksājumos. Tātad analīze, kurus ir veikusi mūsu ārlietu komiteja, ir tāda, ka būtu ļoti vēlams eh, daļu no šiem rezerves līdzekļiem izmantot, lai palielinātu palīdzības apjomu uh, cilvēkiem, kurus uh, skar pilsoņkarš Sīrijā. Šajā vēstulē tiek piedāvāts arī aicināt visas ES dalību valstis uh, stiprināt savas aktivitātes, lai palīdzētu šiem iedzīvotājiem. Es gribu jums eh, piedāvāt eh, šo vēstuli, un eh, tur būs vairāk priekšsēdētāji parakstījušies, jo es kā budžeta komitejas priekšsēdētājs nu, nevienmēr gribu veicināt, veikt papildus izdevumus, tā nav mūsu loma, bet no otras puses mēs saskaramies ar cilvēcīgu drāmu. Tā ir traģiska humānā situācija, kādā ir šie cilvēki, un mūsu uh, komiteja, kas um, seko visiem dosjē. Protams, mums ir ierobežots iespējas budžeta ietvaros, un tomēr mēs uzskatām, ka tā ir uh, mūsu liela prioritāte, un tāpēc ir jādomā par to, uh, kā varētu tur arī piedalīties. Tātad um, alternatīva būtu. Um, kādam citam ļaut uzņemties šo iniciatīvu, bet šīs trīs komitejas uh, apvieno savus spēkus un tādējādi mēs varam lielāku svaru piešķirt šai iniciatīvai. Šī vēstule um, būs uh, īrijas finanšu ministram un īrijas prezidentūrai un Aštons kundzei. Gorens kungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Jūs ļoti labi apkopojāt uh, situācijas. Esmu koordinātors attīstības komitejā, tāpēc tiešām ļoti labi apzinos, kādas uh, tur ir problēmas. Un um, uh, atbildīgais komisārs ir paveic lielisku darbu. Viņam vienkārši trūkst līdzekļu. Un jāatgādina tiešām, ka es ir uh, lielākais donors Un komisija arī tiešām pieliek milzīgus pūliņus, un papildus tam vēl nāk arī, protams, dalību valstu ieguldījums. Nevajag domāt tā tad par izdevumiem, tikai te ir runa par saistībām. Tās ir mūsu saistības. Uh, ko 2005. gadā attīstības eh, konsensā Eiropas Savienība un dalībvalstis uzņēmās. Tātad uzņēmās saistības eh, palielināt līdz 0,7% līdz 15 gadam atbalstu attīstības palīdzībai. Un tur ietilpst arī humānā palīdzība, kas ir steidzama. Un eh, Tā ir arī attīstības palīdzība plašākā kontekstā. Tātad tās ir saistības, kas ir uzņēmtas, un no tā izriet arī šīs saistības, kas ir jāizpild visiem 28, 28 dalībniekiem, tātad 27 dalībvalstīm un komisijai. Un um, Es, kad biju attīstības ministrs savā valstī, tad arī vienmēr tā rīkojos. Tad, kad Eiropas Savienībai pietrūka līdzekļu, tad es domāju, kā varētu labāk darboties, lai labāk uh, risinātu situāciju, kas, protams, ir paredzama. Mums uh, ir tiešām jāizpild šīs saistības. Un uh, es domāju, ka ja jūs parakstīsiet šo vēstuli, tad uh, Eh, tai būs lielāks eh, svars eh, attiecībā pret īrijas prezidentūru. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja trīs attiecīgās komitejas tiešām atgādinātu Eiropas Savienībai savus saistības un solījumus. Tad, kad bija diskusija par daudzgadu finanšu schēmu, eh, dalība valstis eh, samazināja savas saistības attiecībā pret to, ko prasīja komisija. Un, ja nemaldos, tad eh, Van Rompeja kungs teica, ka tas, kas netiks iztērēts Eiropas līmenī, uh, E, tad e, dalībvalstīm būs jāsadz šie trūkumi, un tas arī e, notiek. Bien, merci, mon cher collègue. Paldies, paldies, kādā kolēģi. Jā, lūdzu. Przewodniczący, ja mam pytanie, czy... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir jautājums. Vai ir zināms, tas, vai šī palīdzība tiks sniegta tikai Sīrijas iedzīvotājiem vai arī tiem sīriešiem, kuri šobrīd atrodas Jordānā un Libānā. Visiem kopā. Protams, ka visiem kopā runiet par to, ka jāpalīdz uh, iedzīvotājiem, kas cieši no kara, un visdrīzāk tie ir uh, vai nu pārvietotie cilvēki Sīrijā, vai arī uh, citās uh, valstīs, kaimiņu valstīs. Tā tas ir bijis līdz uh, šim brīdim, un visdrīzāk nelaimīgā kārtā tas būs arī kādu laiku tā. Nav citu piezīmju ir, domāju, ka tāda plaša vienošanās, ka mēs rīkosimies šādā veidā un ka budžeta komiteja piedalīsies šajā iniciatīvā. Es parakstīšu atbilstošo dokumentu. Ekon komiteja paraks, atbalstīs AFET iniciatīvu un parakstīšu pats arī vēstuli ministriem. Dārgie kolēģi, mēs esam izskatījuši mūsu, mūsu darba kārtību un mūsu nākošā sēde notiks 29. Uh, maijā no 11.30 līdz 13.30. Uh, Visiem liels paldies! Thank you.